Mes chers collègues, euh, je vous propose. Dargie kolēģi, es piedāvāju sākt saulēcīgi mūsu sēdi, lai mēs, kā vienmēr, būtu ļoti punktuāli. Pāris minūtes jau esam kavējušies. Un, protams, kā arī ievērojot to, ka mums ir ļoti daudz darbu kārtības punktu šorīt. Tūlīt pat arī teikšu, ka Balsojums uh, notiks uh, no pulkstens desmitiem vēlākais, un ka balsojums notiks atbilstoši elektroniskās balsošanas principiem. Tādēļ aicinu tos deputātus, kuriem nav balsošanas karteņi, tos gādāt un šo deputātu dalībniekiem lūdzu tad, kad eh, jūsu deputāti ieradīsies, lai viņi varētu balsot arī tādā tīri tehniskā izpratnē. Tā tad jūs redzējāt darba kārtības uh, programmu. Uh, Kobu uh, news uh, laikraksts ir izsūtīts uh, pa e-pastu un tagad arī pieejams rakstveidā. Pirmais punkts darba kārtības pieņemšana, otrais priekšstādātāju paziņojumi. Tie ir uh, rakstveidā. Jums ir arī valodu saraksts pieejams. Uh, sēde tiek raidīta internetā, kā vienmēr, un tas ir tāds plašs starptautisks panākums. Un, protams, ka balsojums būs elektroniski, kā teicu. Es gribu sveikt Inga Greslis kundzi. Viņai ir dzimšanas diena. Trešajā martā, ne otrajā martā. Uh, viņi kļūst jaunāki katru gadu. Mēs uh, viņu sveicam un atvainojos mūsu kolēģa Surjana un Godmaņa kungu vārdā, kas nevar būt uh, šeit zālē, kā arī Damjans Abats. Viņu ir ielūdzis Francijas Republikas priekš, uh, prezidents, lai piedalītos ļoti svarīgā pasākumā Francijas dienvidos. Un uh, mēs uh, veltīsim stundu darba laika diskutējot par punktiem 4, 5 un 6. Tas nozīmē, ka ātri uh, uzstāsies Sidonija uh, iepazīstinot ar darba dokumentu ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, par kuru Raimers ir izstrādājis vēl vienu darbu dokumentu. Tie ir nākotnes priekšlikumi par daudzgadu finanšu schēmu. Un tad arī darba dokumenta izskatīšana. Ar to iepazīstinās Inga par finanšu regulu. Šie trīs punkti ir savstarpēji saistīti un tādēļ tie ir vēl jau vairāk saistīti, jo mums ir eh, paketa, ko pieņēmis, izskatīs eh, eh, komisija padām parlaments par jaunajiem juridiskajiem un budžeta Uh, noteikumiem, ieviešot Lisabonas līgumu. Un tas, ko es piedāvāju, ir dot uzreiz vārdu Sidonijai, ja viņi ir zālē, jā, protams, viņi ir zālē. Tātad Sidonija ļoti ātri, pēc tam Raimers un tad Inga. Un diskusijas būs kopējas. Lūdzu, tagad Sidonija. Uh, very briefly, I... Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pavisam īsi. Tā kā dokuments sākotnēji tika sagatavots angļu valodā, tad es to arī prezentēšu angliski, jo man vispār liekas, ka tas vēl nemaz nav pārtulkots angliski. Šāds dokuments ir gadskārtējā budžeta proc pieņemšanas procedūras normāls etaps. Un tomēr šajā darba dokumentā es esmu mēģinājusi uzsvērt vairākus no tiem punktiem, uh, kurus komisija ir vēlējusies iekļaut nākamā gada budžetā. Un tas zināmā mērā iekļauj arī finanšu schēmas aspektus, un tas balstās arī uz starpinstitucionālo nolīgumu. Kā parasti, finansiālā plānošana nozīmē konkrētu plānu, konkrētu budžeta uh, kategorijas 2011. gadam. Un eh, esmu nolēmusi pieturēties pie ierastās procedūras, lai uzsvērtu galvenos budžeta posteņus un galvenās aktivitātes. Tas eh, iekļaus budžeta kategorijas, taču esmu pieskārusies arī tām jomām, kuras budžetā varētu izraisīt problēmas. Šā dokumenta galvenais uzdevums, protams, ir sniegt pārskatu pār finanšu programmēšanu un plānošanu, bet, protams, šā dokumenta mērķis ir arī parādīt Eiropas komisijai mūsu viedokli, un pieprasīt komisijai paskaidrojumu par vairākām jomām, vairākiem terminiem. Galvenokārt mēs runājam par pilotu projektiem, par sagatavošanās rīcību, un ir vairāk neatbildēti jautājumi, kurus esmu uzsvērusi šajā darba dokumentā. Tie galveno, šie neatbildētie jautājumi ir galvenokārt saistīti ar Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģiju, un, manuprāt, šai stratēģijai paredzētie līdzekļi nav atspoguļoti nākamā gada budžetā pietiekam. Tātad man es vēlētos pajautāt komisijai, kāpēc tā ir. Raugoties uz finansiālo programmējumu, ir skaidrs, ka mums nav pietiekami daudz, eh, mums nav pietiekami daudz elasticātas finansējumu. Tātad mums ir tikai 147 tūkstoši eiro līdz griestiem. Uh, Man nav pietiekami daudz laika iedziļināties visās budžeta kategorijās. Katrā ziņā šis dokuments ir ļoti skaidri izklāstīts, vismaz pēc manām domām. Vēlētos jūs pamudināt kritiski šo dokumentu novērtēt un varbūt uh, uzsvērt un izvēlēties jums vissvarīgākos uzsvars. Un tad es vēlētos dzirdēt paskaidrojums no komisijas puses, vai nu šajā mūsu komitejas sēdē vai turpmākajās. Paldies par jūsu uzmanību! Bien, merci Sidonia. Paldies Sidonai par šo prezentāciju ļoti ātra un uh, arī izsmeļoša. Tagad Raimers. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Jā, paldies, priekšsētāji, kungs, targie kolēģi un kolēģis. Pēdējo dienu laikā jūs esat saņēmuši darba uh, dokumentu par uh, jautājumu par daudzgad finanšu schēmu ar uh, uh, domu, ka jāvirzās uz priekšu ļoti izšķirīgi. Un pirms es pāris punktus šeit saku, uh, es gribētu, lai komisija, jo ģenerāldirektors arī šodien ir klāt zālē, uh, es lūgtu atbildēt uz pāris jautājumiem. Situācija ir tāda, ka vakar komisija Lisabonas paketi ievērojot uh, finanšu regulāciju un arī DFS uh, ir uh, pieņēmusi. Es gribu teikt vakar vakarā, ka tad pamanīju, acīm redzot, um, būtībā tie ir tādi tehniski grozījumi, tehniskas izmaiņas, un es gribu teikt, ka tas nav pietiekami. Iestāžu nolīguma piemērošana gadījumā, kad tiek grozīts līgums, tā ir arī politiska nozīme. Atspogļoja to, kādas Lisabonas līgums jau uh, nosaka pol prioritāšu jomā un arī institūciju jomā. Un pirmajā skatījumā es redzēju, ka arī IV ir saņēmis jaunu. Uh, ka arī šis iestāžu nolīgums ir nosaukums jaunā veidā. Uh, tas ir iestāžu nolīgums par finanšu vienošanos un finanšu disciplīnu. Un tagad tas ir vienkārši par sadarbību budžeta jautājumos pārdēvēts. Kas, ko tas nozīmē? Vai formulējumi tiek mainīti, vai arī tas, ko komisija apņēmās darīt, tiek grozīts, jo tas saista. Uh, Eh, tas ir, ir saistīts ar eh, mūsu sagaidātajiem grozījumiem, bet nu, tā nedrīkst rīkoties vienkārši politiskas vienošanās kontekstē. Un ģenerāla direktoram grib uzdot jautājumu. Ievērojot šos trīs priekšlikumus un komisijas dokumentu pār institūciju nolīgumu, vai viņš varētu uh, komentēt? Esam diezgan veiksmīgi strādājuši bet nu grūti ir kaut ko tagad tā konkrēti teikt. Tas ir pirmais. Otrais, um, runājot par KDP, ir um, piemērojums veikts un kad komisija balstoties uz vienošanos par Eiropas ārējās rīcības dienestu, iesniegs jaunu finanšu plānu, kas gan ceturtās kategorijas, gan arī piektās kategorijas uh, uh, izdevuma posmeņus atbilstīgi ievēros, jo uh, pat laban ir tikai um, senais uh, skaitlis pārņemts. Un uh, praktiski atbilstoši visās daudzgadu programmās, ko politiskais kompromiss nosaka to, ka ir jābūt tādai vidustermiņa pārskata iespējai sākot ar struktūra fondiem līdz pētniecībai un uh, daudzām citām daudzgadu programmām. Kā komisija grib veicināt šo procesu, lai šī daļa pārskata kontekstā tiktu nodrošināta. Es gribētu lūgt uh, komisiju atbildēt uz šiem jautājumiem, pirms es uzstājos tālāk. Très bien, je vous remercie. Donc le... Ļoti labi, paldies. Komisija ir pierakstījusi jūsu uh, pieprasījumu un arī uh, Sidonijas jautājums. Un varbūt, ka es varētu Ingai lūgt uh, īsi izteikties, ja viņa vēlas tagad par savu darba programmu. Paldies, priekšsēdētāji. Man uh, jāatvainojas, ka atkal jāuzmācās visiem ar šo temātu, bet mums tā ir arī liela iespēja. Uh, Vakardien mēs saņēmām uh, šo te pirmo daļu lielajā paketē pārējais noteikumu budžeta regulā. Es uztaisīju pārskatu dokumentu, lai uzskatāmāk jauniem kolēģiem būtu redzams tas, ko mēs esam pēdējos piecos gados darījuši. Tātad uh, iepriekšējā reforma, kas uh, stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī, um, panāca to, ka komisija uh, uh, ir atrisinājusi tās problēmas, kas bija iepriekšējā finanšu regulā. Un mēs tagad redzam, ka arī citos fondos ir problēmas ar budžeta regulas uh, piemērošanu, un uh, saņēmēji nevar vēl būt uh, pilnīgi apmierināti ar vienkāršojumiem. Mums vēl ir jāpaskatās, kas tur ir par, par problēmām un jāatrisina tās. Mums ir jāveic vienkāršošana, lai uh, Uh, tiešām veicinātu labāku Eiropas tēlu, labāk pārvaldot fondus. Šobrīd mums ir jānoskaidro vairāki strateģiski jautājumi, kas ir ļoti būtiski, un es labprāt uzklausītu kolēģu viedokli. Tas pārskats, kas mums tika iesniegts vakar, tur ir izpildīts galvenokārt uh, komisijas vēlms par uh, pārnesumiem. Uh, Un tad padomu paziņoja, ka tā vēlas uh, pātrināt to procedūru ārējos darbības dienestam, kas varētu vēl šomēnes notikt. Tātad, ja mēs uh, esam izpildījuši komisijas un padomas uh, vēlmes attiecībā uz šo reformu, kāds tad mūsu spiediens, spiediena līdzeklis ir, lai panāktu mūsu vēlmes? Es domāju, ka mēs uh, Uh, vispār mums nav izvē, iz, izredzes kaut ko panākt padomē, bet es tomēr uzskaitīju mūsu prasības, un to vidū galvenokārt ir uh, nacionālās procedūras. Tātad mums ir jābūt uh, savādākai atskaites sistēmai par struktūra fondiem dalību valstīm. Es negribu turpmākajos piecos gados uzklausīt tās pašas debatas, kāds bija pie iepriekšējos piecos gados. Tātad šeit ir uh, atbildības struktūra un eh, mēs labprāt panāktu, lai tā tiktu īstenota finanšu regulā. Tur ir 53. pāntā, un, un pagājušreiz, kā Raimers jau zina, mēs eh, ļoti cīnījāmies ar šiem jautājumiem. Un eh, man ir bāžas saistībā ar to nostāju, ko mana dalībvalsts jau ir izrādījusi, un arī Spānija. Uh, ka tas viss nekļūs vienkāršāk. Tātad mēs riskējam dodot pārējiem to, ko viņi vēlas, uh, ka mums pašiem vairs nebūs iespējas kaut ko panākt un finanšu pārvaldību uzlabot tā, lai gal galā kaut kādu uzlabojumu arī būtu panākti. Mums uh, bija arī padoms blokāti par dažādiem jautājumiem, un mēs uh, nenonācām pietiekam tālu, lai pateiktu, ko tad mēs vēlamies, bet pēc pusgada uh, mēs varēsim to pateikt. Vecā problēma ir tāda, ka ir par daudz noteikumu. Un uh, ņemot vērā pēdējo piecu gadu pieredzi, mēs varētu daudz panākt vienkārši samazinot uh, noteikumu skaitu un apjomu. Un uh, tātad, ja mēs vienkāršotu un novērstu pretrunas starp uh, noteikumiem. Tātad, ja mēs šos noteikumus iekļautu finanšu regulā par fondiem, tad uh, daudziem, visiem iesaistītiem tas nāktu par labu. Tātad uh, vienkārši uh, samazinot noteikumu skaitu jau vien, tas būtu pozitīvs panākums. Pat nav jāiesaistās uh, saturiskās debatēs. Uh, Tātad mums šeit ir daudzi eh, vairāk pri, principāli jautājumi, un skaidrs ir tas, ja mums nebūs eh, šis te spiediena līdzeklis, tad mēs neko nevarēsim panākt, un trīs vai četri gadi varētu pat paiet, kamēr mēs kaut ko vispār panāksim. Un man tiešām ir žēl uh, tērēt laiku, runājot visu laiku par vienu un to pašu. Tāpēc gribētu aicināt kopīgi strādāt, lai kaut ko sasniegtu. Mēs varam kaut ko uh, piemēram, ārējās darbības dienestu paņemt kā ķīlnieku. Un to varētu tā iedomāties. Sehr diplomātiski saka tie kolēģi, jā. Also, die Frage ist. Tātad jautājums ir, ja mēs kaut ko vēlamies sasniegt, tad uh, mums šoreiz uh, ir tiešām tik daudz iespēju, kā vēl agrāk nekad nav bijis. Es atceros vēl citas prasības, eh, kur visi iesaistītie saka, ka tās ir jēdzīgas, proti eh, kredīt finansējums ēkām. Pirms tam tas tika strikti noraidīts, un mūsu referenti par ēkām mums arī piedāvās iespēju, bet tādas lietas, kas līdz šim nebija pieņemamas padomē, tās mēs varējām, varētu tagad izmantot eh, kā spiedienu līdzekli, lai ārējās rīcības dienestas saistībā panāktu šo te šos te punktus finanšu regulā. Es vienkārši atspoguļoju mūsu iespējas, kādas tās ir, un es domāju, ka šādās debatēs mums nevajadzētu sevi pārāk ierobežot, tas tāpat ar laiku notiks, bet eh, no sākuma vajadzētu tiešām skatīties plašāk. Mums vajadzētu um, Tātad mums ir budžeta kontrolas komiteja arī atbildīga daļai par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka mums jāraksta kopīgs ziņojums, lai nebūtu uh, pēc tam nesaskaņas. Es piedāvāju tātad kopā ar Kokobu referentu um, veidot kopīgu ziņojumu un organizēt kopīgas sēdes, kā to paredz arī reglaments. Tas, ka mums būs trīs dažādi likumdošanas priekšlikumi, nozīmē, ka tur būs uh, vairāk darba jāiegulda, bet, uh, ja, uh, mēs um, šos procesus, šais procedūras, atsevišķās procedūras apvienotu, tas mums tikai nākt par labu. Paldies! Bien, merci Inge, qui a le mérite. Paldies, Inge. Viņa ir, ir aicinājusi mūs samazināt uh, finanšu regulas noteikumu skaitu juridiskā uh, un vienkāršot arī mūsu pašu procedūras tātad trīs tādi ļoti būtiski jautājumi, un par tiem runājām tomēr arī nedaudz atšķirīgā veidā. Es gribētu uzsvērt to, cik nozīmīgs ir Inga, Ingeborgas darbs un uh, finanšu reglamentu jautājums, finanšu regulas jautājums. Bet, nu, praktiski tas ir uh, pats kodola jautājums, un tas ir tāds uh, sižets, par kuru. Uh, jāatgādina, neskatoties uz viņas centieniem un Raimera centieniem, tad, kad viņš budžeta komiteju vadīja, mums bija ļoti sarežģīti no citām institūcijām saņemt atbalstu tiem mūsu saprātīgiem priekšlikumiem, kurus mēs izteicām. Un šeit ir tāda iespēja tagad mums radusies ar līguma izmaiņām. Tātad mūsu trīs referenti ir ļoti ātri prezentējuši darba dokumenti. Tie ir ārkārtīgi augstas kvalitātes dokumenti, ar kuriem varēsim strādāt. Mm, budžeta ģenerāla direktorāta direktors ir šeit zālē. Sveicu viņu. Ir uh, vairāk jautājumu uzdoti, un es nezinu, vai viņš varētu uzreiz tagad atbildēt uz jautājumiem, bet, protams, ka ir arī vēl pāris komentāri jāizsaka, un varbūt viņš varētu uzmantot uzreiz šo iespēju, lai tā īsumā apkopotu šo Lisabons uh, eh, paketi. Komisijas kolēģija tagad strādā ar, jau, ar, ar šo jautājumu. Ģenerāldirektora kungs, lūdzu. Oui, merci beaucoup, président. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu pievienoties jūsu pateicības vārdiem par to darbu, kādu referenti vis trīs ir paveikuši. Tie ir dokumenti, kas ir noderīgi arī komisijas darbam un ļaus mums dot mūsu ieguldījumu pēc iespējas konstruktīvi strādāt arī ar šo komiteju. Es atbildēšu uz jūsu jautājumiem, sniedzot uh, precizējumus. Protams, ka mēs varam atgriezties detalizēti uh, pie šiem jautājumiem. Pirmkārt, es gribētu atgādināt, ka tā paketa, kas ir uh, pieņemta komisijā, un kā jūs teicāt, tā ir Lisabonas ieviešanas pakete un tikai Lisabonas uh, ieviešanas paketi. Runa ir par konkrēti to, ka tiek prezentēti finanšu uh, regulējuma pielāgojumi, un tie izriet no uh, līguma stāšanās spēkā. Runa ir par uh, iestāžu nolīgumu ieviešanu atbilstoši padomas reglamentam, kā tas ir uh, paredzēts līguma noteikumos, un visbeidzot runa ir par jaunas, uh, jaunā institūcija iestāžu nolīgumu ieviešanu tajās jomās, uh, kas nav aptvērtas padomas noteikumos un kas paliek uh, vadības procedūras ietveros, kas ir elastīgāka mūsu darbs, nu, mūsu darbs, nu, teiksim, dažos jautājumos nav tā kā akmenī cirsts, mums ir dažādas pāris iespējas uh, fleksibilitātei. Tā tad uh, es varbūt radikāli teikšu un karikatūrāli. Nav runa par vienkāršu uh, pārakstīšanu tiem jautājumiem, kas ir noteikti līgumā un īpaši par padoms eh, regulu, kurā mēs runājam par iestāžu nolīgumu. Mēs runājam par tehnisku adaptāciju, kas tiek veikta. Tā adaptācija, ko nosaka nepieciešamība Lisabonas līgumam stājoties spēkā. Mēs atgriežamies, protams, eh, pie veselas rindas jautājuma par kuriem ir noraizējusies šī komiteja un Eiropas parlaments. Mēs nododam jūsu rīcībā ziņojumu un ziņojumus, kādi ir paredzēti iestāžu nolīguma kontekstā. Īpaši tā tikšanās, kas ir par izvērtējumu finanšu ietvara darbībai, kādu mums būs eh, jāiesniedz aprīla mēnesī Visdrīzāk 28. aprīlī komisija pieņems šo ziņojumu, tajā pašā laikā, kad tā pieņems budžeta projektu 2011. gadam. Tāpat arī, protams, atbilstoši finanšu regulē būs ļoti nozīmīgs priekšlikums, ko izteiks komisija par finanšu regulējumu pārskatu. Tas ir saistīts ar komisijas eh, dokumentu visdrīzāk mājā pusē. Un komisija ļoti intensīvi strādā. Kā jūs zinat, mums ir eh, budžeta pārskata dokuments, šis slavenais dokuments – kura viens no variantiem nepilnīgs. Novembrī pagājuši gadu vienkārši, nu, kā lai tā saka, dabā devās. Uh, Eiropā doma par to izteicās un uh, strādāja ar uh, jūlija, jūlijā, septembrī Un mēs uh, rēķinamies ar to, ka uh, oktobrī, novembrī prezentēsim pieļaujamo risku uh, iespēju izvērtējumu un dokumentu par to. Nu, tālāk tas ir tas, par, ar ko strādā tagad uh, komisija un atbilstot šim kalendārim, kalendāram laika grafikam, mēs atbilstam tām prasībām, kādas ir uh, izvirzītas, un mēs atbilstam tiem pienākumiem, kādi mums ir uzlikti līgumā. Tagad par tādiem vairāk specifiskiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Es gribētu teikt, ka jautājumā par referenta jautājumu par uh, budžeta jautājumu par Baltijas jūru situācija ir tāda, ka šis uh, 20 miljonu dotētais uh, iespēja izmantojums nosaka to, ka ir uh, nepieciešama uh, juridiskā bāze, tajā tiek pieņemtai, un tad ir projekti, plāni. Manā skatījumā situācija nav pilnīgi skaidra. Es uh, gaidu, uh, teiksim, projektus, un nu, šoreiz uh, tas arī ir tāds politisks jautājums attīstīt projektus. Es neesmu īsti pārliecināts, ka šī politiskā vēlme konkretizēsies konkrēti jautājumu veidā, kas tiks iesniegt komisijas dienestiem. Uh, Nu, tas ir vismaz tas, ko man saka tie dienesti, kas ir, kas nodarbojas ārējo, reģionālo un citu lietu departamentu, kad es uzdod jautājumus par šiem projektiem. Un jau runājot par kalendāru, es devu tādu zināmu skaitu atbilžu uz tiem jautājumiem, kurus uzdeva Bēgas kungs, un varbūt, ka labākais būtu noslēgt man uzstāšanos uh, tieši ar šiem vārdiem. Un, protams, ka esmu gatavs atbildēt uz citiem jautājumiem, ko uzdos uh, vai nu referenti vai komitejas deputāti. Paldies! Paldies, ģenerāldirektor kungs! Raimers grib uzstāties uzreiz. Tu gribi runāt uzreiz? Jā, labi, Raimer, lūdzu. Bitte um Nachsicht, liebe Kolleginnen un kolēģi, ich habe. Ļoti atvainojiet, kolēģi, es ļoti apzināti ievadvārdos neteicu neko par savu darbu dokumentu saturu, jo es vispirms gribēju saņemt um, informāciju par komisijas nākamajiem soļiem. Ja es pareizi sapratu, tad komisija droši vien uh, uz aprīļa beigām iesniegs ziņojumu par to, kā darbojas iestāžu noliegums. Uh, un no jūlija līdz septembrim kaut kad tajā laikā varētu būt dokuments par budžeta pārskatīšanu. Ģenerāldirektors neko neteica par to, ko uh, kāda ir plāna saistībā ar uh, finansēm saistībā ar Lisabonu. Vai tas uh, ieplūs 2011. gada budžeta projektā, vai tam ir daudz gadu perspektīva, vai tas tiek atlikts uz laiku līdz 2013, pēc 2013. gadu. Un viņš arī neteica neko par to, kā mēs eh, vēlamies eh, kopīgi šo te uh, izvērtējumu veikt daudz gadu problēmu, programmām. Priekšsādātāja kungs, es gribētu lūgt, lai uh, ģenerāla direktora kungs atbild uz šiem jautājumiem, un tad es piedāvāšu, kā rīkoties. Bien, euh, je vous, vous euh... Jā, labi. Goran, tagad, jo Raimers labāk gribēja, lai ģenerāldirektors atbild. Jums ir papildi jautājums? Jā, labi, Goran. Eh, Jā, tieši tā, tāpēc es vēlējos arī runāt tagad. Viens jautājums, kas vēl nav pilnībā skaidrs, ir sekojoši. Ko komisija darīs? runājot par sākotnējo nolūku vidusposmu pārskatām. Protams, ka finanšu plānošana pierāda tikai to, ka mums ir ārkārtīgi grūta problēma jārisina 2011., 12. un 13. gadiem, jo mums nav budžeta elastībai atvēlēta uh, atvēlēts finansējums. Šeit ir sešas dažādas pakotnes - Lisabonas, EES, 2011. gada budžets, ko darīt ar finanšu plānošanu ilglaicīgam laika posmam pēc 2013. gada, bet man nav skaidrs, ko komisija taisās darīt. E, priekšlikumam vidusposma pārskatam un kādi būs šie finanšu skaiti 2011. un 2013. gadiem. Vai tas būs kopīgs priekšlikums šiem trīs gadiem, 11. un 13. gadam, daudzgadu finanšu plānā? Ko komisija taisās darīt? Jums komisija ir jāpasaka, ko jūs gatavojaties darīt. Budžeta komitejā komisāru uzklausīšanā mēs pieprasījām vienu priekšlikumu, vienu dokumentu vidusposmu pārskatām līdz pirmā līdz šā gada pirmā pusgada beigām. Un es vēlētos dzirdēt no komisijas, ko komisija gatavojās, taisās un iecerējusi darīt budžeta priekšlikumam šiem trīs gadiem. Merci, Goran. Alors, il y a deux autres coord... Paldies, Goran, un vēl divi koordinātori gribētu uzdot jautājumus, jo es domāju, ka tas ir papildu jautājums uh, komisijai. Saldors. Thanks, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšstādātāja kungs. Jā, tas būs uh, sava veida papildus komentārs iepriekšējā runātāja teiktajam. Man ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija varētu izpildīt savas apņemšanās, kuras komisāri teica uzklausīšanas runās, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, uh, lai mums būtu sava veida apsolījums no komisijas, proti, lai komisija skaidri pateikt, ko tā gatavojas darīt viduster, vidusposma pārskata dokumentā. Jo šis pārskats ietekmēs ne tikai 2011. gada budžeta sagatavošanu, bet tas ietekmēs arī politisko grupu debates par to, kā sagatavot priekšlikumus mērķu izpil, finansējumu mērķu izpildēji uh, eh, Eiropas stratēģija 2020. gadam. Un eh, es vēlētos pieprasīt no komisijas puses, ja tas ir iespējams, pātrināt vidusposma pārskata sagatavošanu. Vēl bez tam Joprojām nav atrasināts jautājums par to, vai komisija varēs izpildīt savas apņemšanās, proti prezentēt parlamentam provizorisko budžeta projektu ārējiem, eh, ārējiem pakalpojumiem un ārējiem projektiem. Tas šobrīd nav atrunāts komisijas plānojumā, un mums ir nepieciešams e, šos ārējos, šīs ārējās aģentūras finansēt. Un tomēr finanšu regulā mums ir nepieciešams postenis to paredzēt provizoriskajā budžeta projektā. Un, uh, Komisija mums apsolīja, ka tā sagatavos šo dokumentu līdz februāra beigām. Jau ir marta gandrīz vidus, un komisija vēl neko nav sagatavojusi. Es vēlētos ģenerāla direktorāta kungam konkrēti paprasīt, kad komisija sagatavos šādu budžeta projektu. Paldies, uh, Salvador. Mēs uh, Nu, patiesi dažkārt es eh, samulstam, jo uh, dažkārt uh, deputāti izsakās tā ļoti moderni. Uh, tagad uh, Trupelskons. Es runāšu par to, ko kolēģi jau pieminēja. Tad, kad bija kompromiss par finanšu perspektīvām 2009-2013. gadam, bija ļoti skaidrs politisks vienošanās projekts par šo vidustermiņu pārskatu gan ieņēmumu daļā, gan pašu uh, finansējuma jautājumos un arī pārbaudot izdevums, jo mēs kopā padomē atcerieties toreiz, ko teica Šuselkungs, Austrijas valdības vadītājs, ja mēs turpināsim tā rīkoties, tad mēs ķersimies nākošajā, uh, nākošajā sēdē viens otram pie rīklas. Mm, šis jautājums tagad uh, ir padomē un komisija, un es domāju, ka komisija uh, paš, pati savās interesēs uh, Viņai vajadzētu būt tādam tā kā dzinējam šajās diskusijās, lai Eiropas politika virzītu uz priekšu arī tie, kas politiskās iniciatīvas izsaka, un mēs tagad varam uh, reaģēt un tās varbūt mainīt, bet komisijai ir jāizvirz šāds priekšlikums, un būtībā tam jau bija jābūt 2009. gadā. Tagad ir 2010. gada marts, un tad bija tāda tā kā. Uh, non-papers, uh, bet nebija skaidru koncepta priekšlikumu, un tie tagad ir nepieciešami. Un tāpat tā kā citi kolēģi, es lūdzu komisiju ļoti skaidrus vārdus teikt, nevis kaut kādus retoriskus jautājumus izmantot, lai neatbildētu uz šiem jautājumiem, bet lai pilnīgi skaidri uh, runātu, vai būs šis dokuments, cik tālajoši tas būs, jeb viss tagad tiek atlikts uz ja, uh, jaunā finanšu perspektīvu, kas sāksies 2014. gadā, un līdz tam laikam viss paliek vec pa vecam. Manā skatījumā tas atbilst tam, ko, nu, teiksim, tas neatbilst tam, ko Parozu vakar politiski paziņoja. Līdz ar to es domāju, politiski, jā, šī, šī izšķirība, šī vēlme politiskā jomā, un ja mēs gribam politiku sākt, kas ir Eiropas pilsoņiem par labi, tad tam ir jārod atspogļojums uh, budžetā. Uh, Tādēļ es lūdzu uh, ģenerāldirektoru kungu uh, ļoti skaidri par šo jautājumu runāt. Paldies! Merci, Helga! Paldies, uh, Helga! Ģenerāldirektora kungs, jūs uzklausījāt kolēģu teikto, viņi ir ļoti nobažījušies par to, ka nu praktiski nav uh, budžeta rezerves. Uh, Vai jūs varat mutiski ko teikt par uh, komisijas priekšlikumu uh, izstrādi? Merci, Priekšsēdētāji kungs. Pirmā lieta, ko es gribētu apstiprināt, ir tas, ka komisija noteikti, kā tikko teicu, šo iestāžu nolīkuma uh, darbība, eh, ziņojums būs sastādīts un eh, tas būs atbilstoši tam, kas ir prasīts. Pat labam jūs jautājat, kāda ir priekšlikuma, bet man tādu datu nav, jo tas ir kas tāds, eh, par ko tiks diskutīt, diskutēts kolēģijā. Ir darbi, kas tiek veikti dienestu līmenī, budžeta situācija ir zināma. Un jautājums ir par to, kādas ir modalitātes, balstoties uz ko mēs varētu atbildēt uz iespējamām problēmām, kuras varētu rasties, un kolēģija tad lems. Es nevaru vienmēr atbildēt uz šiem priekšlikumiem. Es at atkārtot saku, ka jums būs šis projekts 28. mēs to iesniegsim 28. aprīlī paralēli budžeta pieņemšanai 2011. gadā, respektīvi budžeta projektam, kas būs izvirzīts. Tagad par programmu pārskatīšanu, par ko Bēgas kungs runāja. Jā, protams, komisija ir ļoti iesaistīta šajā jautājumā un atgādināšu, ka papildus uh, principa nostādnēm, kas ir finanšu regulā un ar kuriem uh, komisijai ir instrumenti, kā strādāt. Protams, uh, mums ir menedžment sistēmas instruments, un tas paredz arī izvērtēšanas plānu specifiskās programmās ir plāni un eh, prasības eh, eh, izvērtēšanai. Šīs programmas apstiprināja pad, padomu arī Eiropas parlaments. Izvērtējumi ir veikti atbilstoši programmu veidiem, un komisija respektēs tās saistības, kādas uh, uzņēmās saistībā ar šīm programmām. Tagad par ārējās rīcības dienestu un budžeta projektu. Jūs saņemsiet. Nu, es nezinu īsti, teiksim, kā jums tagad pavisam precīzi to teikt, bet cik iespējams ātri budžeta projektu kas atbilstu šī eh, rīcības dienesta eh, izveidei. Mēs strādājam ļoti cieši kopā ar Eštons kundzi, runājot par šo jautājumu. Un es domāju, ka dā, pras, progress ir sasniegts attiecībā uz šiem budžeta grozījumiem. Jūs zināt, ka komisija pēc diskusijām par uh, politikas pamatnostādnēm 11. martā tiks pieņemti šie budžeta grozījuma dokumenti un arī atbilstoši statūtiem grozījumu kopums. Tas viss notiks 11. martā. Tad uh, budžeta grozījuma dokuments uh, nedēļā, kas būs uh, pēc šī datuma, tiks diskutēts, lai to apstiprinātu. Es nevaru jums šajā uh, brīdī nosaukt precīzu datumu, kad uh, šis budžeta grozījuma projekts tiks pieņemts komisijā. Bet uh, ticiet man, ka no komisijas puses mēs arī esam, ļoti vēlamies uz, ātri virzīties uz priekšu un, protams, arī Aštons kundze vēlas ļoti ātri virzīties uz priekšu, jo viņai ir nepieciešams šis budžeta projekts, lai varētu sākt veid, veidot un veicināt ārējās rīcības dienestu struktūru izveidi. Un tas ir nepieciešams pēc iespējas ātri. Arī par šo punktu runājot komisiju ir apņēmusies budžeta grozījuma projektu izveidot nā, nākošo nedēļu laikā. Tas ir tas, ko es varēju teikt par šo jautājumu. Tagad par uh, Tripelkundas jautājumu, par vidustermiņu pārskatu. Runājot par iestāžu nolīgumu, vai uh, budžetu. Par iestāžu nolīgumu es jau teicu, datums ir zināms, kolēģija lems par ievirzi, kāda tiks pieņemta balstoties uz tiem faktiem un par budžeta situāciju. Tagad par budžeta pārskatu, kā jūs zinat, eh, šī komiteja uh, prasīja pārskatu, ievērojot īpašo situāciju, kurā ir komisija, kas pagājušā gada novembrī nodarbojas ar tekošajiem jautājumiem. Mēs šo pieņemšanas datumu ziņojumam mainījām. Komisijas priekšsēdētājs vērtē, ka mērķa datums, un es domāju, ka tas ir arī apstiprināts Eiropas Savienības padomē, šī dokumenta prezentācijai varētu būt sākot no nākošā jūlija. Precīzi datums vēl nav uh, bijis pieņemts, un tādēļ manā iepriekšējā uzstāšanās reizē es runāju par jūliju vai septembri. Un es domāju, ka šādi esmu atbildējis uz tiem jautājumiem, kuri tika uzdoti šajā jaunajā jautājuma raundā. Simšu direktor ģenerāl. Paldies, ģenerāla direktora kungs. Raimer, lūdzu. Un tad arī Džēms. Raimer. Also die ganze debate. Visas šīs debatas vēlreiz parāda uh, un apstiprina to, ko mēs piedzīvojam pēdējo mēnešu laikā, proti, ka uh, pārdomas par budžeta pārskatīšanu, jo īpaši vidusposma pārskatīšanu no padomas un komisijas puses, tas viss tiek interpretēts savādāk nekā mēs to skatījām. Un, mēs zinām, ka tie laika grafiki uh, ir ļoti saspringti uh, attiecībā uz dažādiem dokumentiem, un tomēr runājot par vīdusposmu pārskatu attiecībā uz daudzgadu programmām, uh, šis te pārskats tiešām ir jāveic vidusposmā. Uh, Un tikai tad mēs varam izvērtēt, kur ir trūkumi, kur kaut kas ir jālabo, un tad um, mēs varbūt varam budžeta disciplīnas ietvaros noteikt citas prioritātes, kā parlaments. Uh, pirms mēs runājam par jautājumu par nepieejamajām rezervēm un uh, šīm te rubrikām, uh, visam kategorijām, tas viss ir svarīgs šis darbs. Un tāpēc es gribētu arī teikt, kā tad mēs tagad, lai domājam par iestāžu noliegumu um, pielāgošanu, par izmaiņām un kā lai var par to vedam sarunas, ja vienlaicīgi nav galīgi skaidrs, kādas būs ārējā rīcības dienesta struktūras. Un uh, kas tad uh, lēmumu pieņemšanas uh, procesā tur varētu palikt pāri, kā pārpalikumu? Tas no mūsu puses ir jānoskaidro. Un ja nekur citur, tad iestāžu nolīgumā, piemēram, par ārēju un drošības politiku. Uh, Kamēr šīs lietas nav skaidras, mēs nevarēsim noslēgt arī uh, jautājums par tā saucamajiem tehniskajiem iestāžu nolīguma pielāgojumiem. Un tāpēc priekšsādātāja kungs es tā spontāni, bet arī jau tomēr uh, diezgan apdomāti saku, ka es atsaucu darba dokumentu, to, kas jums šodien ir uh, pieejams. Tātad es to atsaucu un es izteikšu konkrētu priekšlikumu. Uh, un uh, nākamo nedēļu es labprāt izmantotu, lai runātu ar koordinātoriem un citiem kolēģiem, uh, lai um, uh, savu darbu sāktu pie tā, ko komisija saka par daudzgadu finanšu schēmu, un tad mārta beigās mēs varētu rīkoties tā, lai varētu integrēt uh, vidusposmu budžetu pārskatu šajās sarunās. Ja komisija nespēja izmantot savas iniciatīvas tiesības, to esmu teicis jau agrāk, un to esam darījuši arī uh, iepriekšējās sarunās, tātad, ja komisija to nevar, tad mēs uzņemamies iniciatīvu. Paldies! Bien, merci beaucoup, Raimer. Jā, paldies, Raimer, par šo priekšlikumu. Džeims gribēja izteic, izteikt piezīmi, un tad varēsim noslēgt diskusijas. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, izskatās, ka man ir jārunā manas grupas vārdā, jo pārējie manas grupas deputāti nav ieņem ieradušies. Vēsturiski raugoties 2000. 2006. gada vidustermiņa pārskats Tur ambīcijas bija ārkārtīgi lielas, un arī šajā finanšu schēmā ir ļoti lielas ambīcijas. Jebkurā gadījumā 2010. un 2013. gadam nav konkrētas procedūras, kā sagatavot vidustermiņu pārskatu, un tomēr daudzgadu finanšu schēmai ir sagatavots e, plāns, kā sagatavot vidustermiņu pārskatu. Šobrīd 2011. gada budžeta plāns ir jāsagatavo, un man ir jautājums. Bēgas kungs ir sagatavojis dokumentu, un tajā atspoguļojas budžeta komitejas pozīcija. Un pēdējos trīs parlamenta mandātos ir bijusi dažāda pieeja, bet Šajā budžeta komitejā mēs neesam redzējuši vidustermiņu pārmata, pārskatā atspoguļotu šo e, komisijas viedokli. Un iespējams, ka vasarā vai agrīni rudenī komisija un padome varētu pateikt, kāda ir tās daudzgadu finanšu schēmas plānojums, un varbūt, ka vajag pārskatīt daudzgadu finanšu schēmu, un iespējams, ka tad e, mēs varēsim zaudēt šo diskusiju, bet jebkurā gadījumā mums ir jābūt skaidram, ko komisija domā. Jā, paldies, Džēms. Es patiesi domāju, kā Džēms teica, šī koherence ar to, kas tika teikts no vienas puses starp mūsu referentu un arī uh, citi koordinātori šādā izpratnē uzstājās. Mūsu budžeta komitejam parlamentam jāprecizē uh, pozīcija no vienas puses par laika grafiku darbam un pieņemajiem lēmumiem par budžeta pārskata pamatu un par jauno finanšu perspektīvu o, laika grafiku, tā kā mēs to domājam, vai pagarinās tos, lai nākotnē o, finanšu o, perspektīvu kalendārs tiks saskaņots ar parlamentu un komisijas mandātu, ja mēs paliekam šajos septiņos gados. Tas ir jautājums, eh, par kur parlaments runājam, par kur mēs veidosim eh, mūsu viedokli. Dargie kolēģi, atbilstoši eh, mūsu darba kārtībām, teikt paldies referentiem. Raimers teica, ka viņš atsauks savu dokumentu, bet viņš grib vēl vienu punktu pateikt. Es gribu atbildēt Džeimsam īsi. Ja pareizi atceros, tad. Uh šīs te idejas par ambiciozo vidusposmu pārskatu un uh, rezolūcijas termiņu pagarināšanu. Uh, pagājušajā gadā decembrī mēs par to balsojām, un līdz ar to tur ir jau ieņemta pozīcija, un par to intensīvi tiek debatēts arī šeit uh, komitejā. Toreiz tā bija, mēs intensīvi strīdējāmies, un mēs atradām arī kompromisus. Vienlaicīgi mēs zinām, ka padoma un komisija vispār to nenovērtē Un tomēr es uzskatu, ka tas ir pareizais variants un interesants variants, un mierīgi paraudzīsimies, kas tad uh, notiks 11. un 12. gadā, ja padomu turpinās strīdēties tā kā tagad par ārējās rīcības dienas, tad šis jautājums noteikti būs atkal darba kārtībā. Uh, otra lieta - komisija savā priekšlikumā par jauno iestāžu nolīgumu uh, raksta, pirmajā uh, jūlijā 2011. gadā komisijai jānāk klajā ar priekšlikumiem par jaunu daudzgadu finanšu schēmu. Tas nozīmē, ka komisijai uh, galvenais ir jaunais daudzgadu plāns un nevis vidusposma pārskats, uh, kā mēs to prasām ļoti pamatot. Un tāpēc es palieku pie tās pozīcijas, kur paudu iepriekš, mēs mēģināsim šo tēmatu uh, iekļaut, pamatojoties uz tiem priekšlikumiem, kas jau ir izteikti, un uh, arī apspriedīsim mūsu grozījumus par to, un tad dosimies uz sarunām. Très bien. Merci. Ļoti labi, paldies. Tātad uh, mēs uzsveram to, un ko teica arī ģenerāldirektors tagad par uh, kalendāru. 11. marts uh, juridiskā teksta pieņemšana. Uh, pār personālu un par ārējas rīcības dienestu. Pāris nedēļas vēlāk nav precīzāks par budžeta grozījumiem, lai finansētu šo dienestu. 28. aprīlī uh, eh, 2011. gada budžeta pie, projekta pieņemšanu un iestāžu noliegumu finansējuma dokuments. Maijā kolēģi uh, pieņems uh, priekšlikums par uh, finanšu regulējumu pārskatu budžeta pārskats jūlijas septembris un oktobrī šis jautājums, kur uh, nosaukums ir kļūdu riska pieņemamais uh, apjoms. Tagad uh, mūsu darbu otrā fāze - tie ir balsojumi. Un šeit es gribētu visus lūgt Pirmkārt, koordinātori pārbaudiet, ka jums ir visi jūsu deputāti balsošanai, lai nebūtu vairāk nekā tas, uz ko jums ir tiesības. Un es gribētu arī lūgt visus, lai jums būtu kartiņas, jums ir vairāk simti balsojumi. Ziņojumi, kas ir piedāvāti ir izraisījuši, nu, praktiski tādus, tādas ārkārtīgi plašas aktivitātes. Gorans grib uzdot jautājumu? Nē, tā tas nav. Tātad sāksim ar uh, Sidonijas uh, ziņojumu. Lūdzu, Goran. Vispirms man ir kas piebilstams. Still joprojām nesam saņēmuši visus grozījumu tulkojumus valodās, kuras mēs saprotam, un tas sagādā problēmas. Pie tam tas attiecās uz abiem ziņojumiem. Astoņos 48. mēs saņēmām grozījumus e, eh, Tripels kundzes ziņojumam, un tomēr vairāk no grozījumiem bija vācu valodā, angļu, katrā ziņā ne zviedru. Uh, Un tas attiecās uz pilnīgi visiem grozījumiem, arī par Sidonijas ziņojumu. Protams, es saprotu, ka ir laika spiediens gan mūsu komitejas eh, sekretariātam, gan tulkotājiem, un tomēr tas nav pieņemami tik svarīgā ziņojumā. Vēl bez tam atcerēsimies, kā tikko mēs dzirdējām debatēs, šobrīd situācija turpmākajos mēnešos ir tāda, ka mums vienlaicīgi būs jāizskata gan e, 11. gada budžets, gan vidustermiņa pārskats, gan starpinstitucionālie nolīgumi, gan daudzgada finanšu schēma. Mums būs ļoti liels stress un mums ir jāsakārto procedūra, kā būs ar sekretariātu, kas tūkos un cik ātri. Pretējā gadījumā mums būs demokrātiskas dabas problēma. Jautājums par G GMES ziņojumu. Ir bijuši ārkārtīgi daudz eh, diskusijas ITRA komitejā par uh, to, kādu summas atvēlēt GMES Eiropas zemes novērošanas programmai. Un mums noteikti vajag to savērst, savērpt kopā ar daudzgadu finanšu schēmu un vidas termiņu pārskatu. Man būtu priekšlikums pārcelt šo balsojumu uz nākamo budžeta komitejas sēdi, jo mums ir jāsavēl kopā idejas un domas ar itra komiteju. Tātad es vēlētos jums lūgt, priekšsēdētāji kungs, pieņemt lēmumu par to, vai par 13. punktu balsot mēs varam nākamajā sēdē. Paldies! Oui, um... Paldies, Gorana. Kavajo kundze. Pisidonija. Thank you very much. Paldies, prieksēdētāja kungs. Runājot par Eiropas zemes novērošanas programmas balsojuma pārcelšanu uz nākamo sēdi. Jā, mēs uzskatām, ka GMES ir nepieciešams papildus finansējums, jo šobrīd tas nav paredzēts. Patreizajā budžetā tas nav paredzēts. Tā tad, jā, ir paredzēts, bet nav pietiekami liela rezerva šim GMES projekta izpildēji. Mums ir ārkārtīgi neliela rezerve pirmajā A kategorijā. Protams, es saprotu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai diskusijās par vidustermiņu pārskatu mēs to ņemtu vērā, pie tam ne tikai GMES, bet arī citus jaunos projekts un politikas jomas, kuras būtu iespējams ietekmēt parlamentam Lisabonas līguma ietvaros. Vienlaicīgi esam pārliecināti, ka nevajadzētu atlikt GMES balsojumu, jo ļoti svarīgi, lai šī sistēma sāktu darboties, lai būtu, nepiec lai būtu pieejama gan nepieciešamā nauda, gan politika. Balsojuma atcelšana atliks programmas darbības sākšanos. Šī programma ir ārkārtīgi būtiska gan Eiropas iedzīvotājiem, gan arī cīņā pret klimata izmaiņām, dabas katastrofu novēršanai un līdzīgi. Tātad, ja mēs to balsojumu atliekam tikai par divām nedēļām, un eh, sarunās ar ITRE mēs pieprasam divas nedēļas, mēs neko neatrisināsim. Mēs jau esam ziņojumā ielikuši to, ka maksimālā summa, kura šobrīd ir pieejama patreizējā finansu sēmā, ir tāda, kāda tā ir. Mēs par šīm divām nedēļām neiegūsim neko, un nevajadzētu likt uz spēles tās diskusijas, kuras vienalga pacelsies vidustermiņa pārskata diskusijās. Līdz ar to es nevēlētos atcelt 13. punktu balsojumu. Paldies! Tik daudz grib runāt, bet mums nav laika diskutēt ne par kalendāru, ne par uh, jautājumiem. Tagad uh, sāksim balsot. Par GMES ir divi, divas dažādas nostājas. ITRE atbildīgā komiteja balsos 18. Mums būs sēdes 17. Mēs varam balsot 17 tas, kas ir nozīmīgi, ir mums jābalso pirms itras. Vai visi piekrīt, ka mēs uh, balsosim pirms itre, bet, lai atbildu sociāldemokrāta jautājumiem, mēs nebalsosim šodien? Tas tam jūs piekrītat? Jā, labi. Vēl kāds, uh, vai tie, kas gribēja runāt vai par šiem jautājumiem, tagad Sidonī? Pirms pārējām pie balsošanas sadaļas, priekšsēdētāji kungs, ja jūs man ļaut, es vēlētos atbildēt Joran teiktajam. Un, protams, tad sāksim balsot, jo es pilnībā piekrītu Joran teiktajam Viņam ir pilnīga taisnība. Ir ārkārtīgi grūti strādāt ar grozījumiem, kur ir dažādās valodās. Vienkārši, lai e, jūs redzētu, kādā tempā mēs strādājam, un es arī vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu. Es esmu saņēmusi oficiālus tulkojumus angļu valodā. Es to saņēmu vakar visiem grozījumiem. Es vispār šeit nerunāju par poļu valodas tulkojumiem, jo tas ir pat ārpus labu un ļaunu. Par to mēs vispār nevaram iedomāties. Tas jau ir kaut kas pilnīgi ekstraordināls. Uh, Bet, kolēģi, lai jūs saprastu, kādas ir sekas tam, vēl bez tam, ko Jorans pieminēja, situācija ir sekojoša. Man ir jāsagatavo kompromisa priekšlikumi valodās, kur grozījumiem, kur ir iesniegt valodās, kuras es nesaprotu. Es pasakos tiem deputātiem, kuri ar mani satikās personīgi, un eh, vairāk no jums saprata, ka uh, jūs tiekat atstāti ārpus aiz svītras, tāpēc, ka jūsu grozījumi nav tulkoti. Piemēram, itāļu kolēģi ar mani tikās un eh, ļāva izprast viņu iesniegtos grozījumus, bet tas attiecās ne tikai uz itāļu valodu, ir vesela virkne valodu, kuras es nesaprotu, un man ir jāstrādā ar šiem grozījumiem. Līdz ar to Man tagad ir jāizvēlās, kuru valodu sākt mācīties - itāļu vai spāņu, jo lielākā daļa grozījumu ir šajās valodās, mēs tās ne, nesaprotam. Bet, piemēram, protams, man palīdz sekretariāts, bet sekretariā darbinieki nav profesionāli tulkojo, tulkotāji. Tātad, kas man ir jādara? Vispirms man ir jāsaprot iesniegtie grozījumi valodās, kuras es nesaprotu, pēc tam man ir jāiekļauj šie grozījumi kompromisos. Ir savu veidu amatieru tulkojumi un tas e, vienkārši nedarbojās. Es šeit tagad nesūdzos par visiem pasaules problēmām, bet e, tiešām mums tas ir jārisina. Problēma ir ārkārtīgi nopietna un jau ilgstoša. Uh, Es eh, saprotu, ka problēma ir daudz lielāka nekā es vispār apzinos, jo patiesībā saskaņā ar mūsu noteikumiem tulkošanas dienestam nav jānodrošina tulkojums, jo mēs viņiem tos neiesniedzam pietiekami agrīni. Eh, ja pareizi atceros, tad šie grozījumi, ja vispār jau kāda veida tulkošana, tulkošanas dienestam iesniegtie Dokumenti ir jāiesniedz divas, trīs nedēļas iepriekš. Katrā ziņā tekstu nav daudz, parasti grozījumi ir pāris rindiņu garumā, varbūt tās ir pāris lapas puses, kas būtu jāiztulko, bet tiešām jāiztulko ļoti ātri. Tātad eh, es vēlētos, lai manis teiktais nonāktu to ausīs, kur saprot, cik būtisks mūsu darbam ir tulkojuma dienests. Un eh, mums ir jāsaprot, ka tiešām tulkošanas dienests ir pudeles kakls. Es saprotu, ka tā nav mana kļūda, bet tomēr es vēlētos atvainoties visiem tiem, kuri ir saņēmuši kompromisa grozījums pārāk vēlu. Bet tiešām es to sagatavoju tikai vakar naktī, jo tikai vakar es saņēmu angliski tulkots grozījums un es beidzot varēju sākt strādāt. Tā tad jā, es piekrītu Joranam. Un uzskatu, ka mums vajadzētu tiešām piedomāt par to. Varbūt, ka budžeta komitejai vajadzētu būt prioritējamai tulkošanas dienestā, vai kā mēs politiski to visu varam organizēt, bet problēma tā ir liela. Jā, labi. Es uh, piedāvāju, nu, palikt pie šīm problēmām. Tā ir problēma. Arī. Uh, attiecībā uz mūsu pašu darba kalendāru, uz kara, eh, koordinātoru darbu un arī uz termiņiem, kādus nosaka pats referents, jo, jo vēlāk var iesniegt grozījums, jo uh, vairāk situācija bloķējas. Tātad mēs sāksim tagad ar balsojumiem. Es atgādinu, ka Tautas partijai ir tiesības uz 16 uh, eh, balsīm, 16 uh, Tautas partijas deputāti ir, taiskaitā es pats. Uh, kas nozīmē, ka, ja 17. ieradīsies, es nebalsošu, bet tad pa, mm, pabrīniet mani, sociāldemokrātiem 11, ALDE 5, zaļie 3, konservatoriem 3, goja 2 deputāti balsos. Atgādinu, jā, lūdzu, Kavaljo kundze. President, uh... Priekšsēdētāji kungs, es atvainojos, es tikai vēlētos vēlreiz uh, pajautāt, ko tad mēs nolēmām par GMES - balsojam vai atliekam. Vēl vēlētos piebilst to, ka mums nav daudz laika. Uh, ja mēs dienu pirms itra balsojuma balsojam, tad eh, mēs zaudējam ietekmes spēju. Mums būs vairāk iespējas ietekmēt mūsu pozīcijas tālākajamību nekā, ja mēs balsojam tikai dienu pirms balsojuma itrē. Bet jūs, protams, nolēmiet. Paldies! Paldies, es saprotu. Mēs pieņemam lēmumu, neatgriezīsimies pie tā. Tas, kas ir būtiski, tad tas ir diskusijās ar ITRE. Uh, veids, kā mūsu referents runā, proti Habadgungs, Abadgungs uh, diskutē. Tātad Alvāro kungs, ļoti ātri lūdzu, atvainojiet. Jautājums. Te ir runa tātad par termiņu jautājumus, kas mums bija jāievēro. Un uh, pēdējais balsošanas saraksts un arī oficiālo versiju, to mēs saņēmām tikai vakar vakarā, un tāpēc nebija laika mutiskos grozījumus vai dalītos balsējums pieteikt. Mēs kā politiskā grupa divos punktos gribētu to darīt, tāpēc gribēju par to jau sākumā pateikt, lai tas tik ņemts balsojumā vērā. Visādi citādi uh, Es varu pateikt arī, kurā vietā. Es tikai nezinu, kāda ir procedūra. Parasti, ja tiek uh, ievēroti termiņi, tad ir arī termiņi mutiskiem grozījumiem, dalītiem balsojumiem un tā tālāk. Es uh, tagad jautāju, kā mēs te tā elastīgi rīkosimies vai kā. <laughs> Dārgie draugi, nebažieties par šo jautājumu. Es būšu ļoti elastīgs. Tas, kas ir nozīmīgi, ir tas, lai uh, lēmums, ko budžeta komiteja pieņemtu, uh, būtu pieņemti ievērot visus argumentus un lai balsojums atbilstu politiskajiem prioritāšu nostādījumiem. Reglaments ir domāts, lai palīdzētu politikai. Mēs respektējam reglamentu. Uh, Ja uh, termiņu dēļ vai citu dēļ mēs atrodamies tādā situācijā, kad mums ir nepieciešams elastīgi interpretēt reglamentu, lai sasniegtu mūsu politiskos mērķus, tad mēs to mēģinam darīt. Nu, saņemot šos iedrošinošos vārdus par elastīgumu, piedāvāju jums tagad sākt ar Helgas ziņojumu, jo tas ir ziņojums kurā ir nedaudz mazāk grozījumi nekā uh, Sidonijas ziņojumā. Un tādēļ es piedāvāju uh, tagad jums, jūs sagatavot jūsu balsojuma uh, kartiņas un balsojumu sarakstus. Tātad. Comment il n'a pas de... Le PPE n'a pas de liste de vote Tautas partijai nav balsojuma saraksta. Nous avons plus de...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 Bon, ça y est, le PPE est en état de voter. Nu, tagad tautas partija varētu balsot. Jā, labi. La, tā tad. Sākam ar grozījumu numur viens, iesniegus Juta Hauga referents par. Kas par? Paldies, pret. Paldies, pieņemts. Grozījums numur divi. Vogan kungs iesniedzis kas būs pēc ceturtā paragrāfa referents par, kas pret. Paldies, pieņemts. Elektroniskais balsojums. Trešais paragrāfs, trešais grozījums, grozījums Fernandes Garīga. Ar grozījumu, kas ir mutisks, iesniedzis referents. Tas ir pievienojot and that the ceiling be revised accordingly. Tā tas ir, jā, labi, kas par? Je vous remercie. Pret sociāldemokrāti, bet viņi ir mazākumā, tātad pieņemts. Trīs grozījumi piektam paragrāfam. Kompromiss numur viens, kas aizvietotu ceturto grozījumu, ko izniedz Haglunda kungs. Kas pār kompromisu? Paldies, pret. Neviens. Atturs pieņemts. Tad. Ceturtais pazūd, bet sastais par to ir jābalso. Vertmans kundze, referents par kas par? Paldies, pret. Neviens uh, pieņemts. Piektais Portaškungs. Mm, referents pret, kas par? Portaškungs. Un pāris citi, kas pret? Visi pārējie. Portaškungs nekāda iespēja at, uh, noraidīts. Septītais Vogans Ferms. Referents pret, kas par? Sociāldemokrāti? un pārstīt, kas pret, vairākums noraidīts. Tātad septītais paragrāfs. Fernandeša un uh, Garīga ar mutisko grozījumu. Tu provide as the institution reference par, Nē, atvainojiet, saka priekšsādātājs. Es aizmirsu astoto. Tātad astotais iesniedz sportašs. Referents par, kas par? Vairākums, kas pret? Mazākums atturs pieņemts. Bravo, Portas kungs, viņš var priecāties. Tagad devītais grozījums ar uh, uh, institūšanu referents par, kas par? Vairākums, kas pret? Mazākums, kas atturs pieņemts. Desmitais grozījums. Ā, Vagan, kungs, lūdzu. On amendment uh, number 10. Par desmito grozījumu, Referents vēlētos uh, dalīt to balsojumu, jo viņš uh, nepiekrīt um, pēdējiem pēcījumu the aim of our group is to give as much information as possible to citizens. And I think the situation could be clarified by just... Un varbūt šo situāciju vajadzētu padarīt skaidrāk tādu, kā divi vārdi match off, un tas varētu būt viens no kompromisiem, ko varētu pieņemt arī referents. Paldies! Ah. Je vous remercie. Qu'en pense le Paldies, ko domā referents? Es esmu par. Referenta ir par. Tātad. Gorans arī. Tātad grozījums šādā redakcijā re, referenta par. Kas par? Paldies, kas pret? Atturas pieņemts. Paldies Vogankungam. 11. Vogankungs referents par, kas par? Paldies, kas pret? Barbara pret. Nu jā, nu vienmēr. Bet nē, Barbarai ir problēma ar Vogankungu, bet nu ļoti labi. Tā tad pieņemts, neskatoties uz opozīciju uh, no Barbaras puses. Tagad 12. Mankas kungs. Referent te pret, kas pār 12. Tad balsosim elektroniski tomēr, elektroniski. Uh, je demande des instructions à mon groupe. Jā, lūdzu, mana grupa. Vai mana grupa ir par? Jā, nu tad viss ir par, izņemot referenti. Balsojumu sākam, balsojumu beidzam. Beidzam balsojumu. 27 pār 6 pret. Tātad Mankas kungs uh, var priecāties. Tagad 13. grozījums kompromiss numur 2. Kas par? Kompromiss numur 2. Pār 13. paldies. Kas pret? Paldies. Atturas vairākums. Tad 13. aizstāja kompromiss līdz ar to. Vogankungs. Uh, un domājam, ka uh, otrajā uh, kompromisā ir ietverts Vogan kungu nākošais grozījums. Jā, tas tā ir. Viņš piekrīt, mēs arī. Tā tad 15. ir nākošais grozījums, kompromiss numur 3. To uh, iesaka referenti. Kas par trešo uh, kompromisu? Paldies, kas pret? atturas pieņemts. Tātad tas ASV to 15. Un tas uh, ietver sevi arī 16. Tam piekrīt Fernandeša un Garīga. Līdz ar to 17. portaškungs referente ir pret portaškungu, kas par. Aha, ļoti interesanti. Jā, labi, tad elektroniski balsosim. Sākam balsot. Un tautas partija dod man norādījumus. Beidzam balsot. Beidzam balsot, ko saka balsojuma mašīna. Tā saka, ka tas ir noraidīts 23 pret. Tagad 18. Greslas kundze. Es gribētu prasīt dalīto balsojumu 18. grozījumam. To mēs iesniedzām vēlāk, tas arī varētu tikt ievērots eh, Portaškunga pievietojumu. Spitlet pasvītro uh, uh, un balsī, balsotu atsevišķi un atbilstoši tirgus apsvērumiem līdz nopietnam, mm, līdz šim nopietnības jautājumam, tad mēs balsotu vēl otrā daļā par to lūdzu. Vai visi saprata, saka priekšsēdētājs? Tātad jā, izsvītrot, which, which is already stretched. Referente, kāds ir jūsu viedoklis par pirmo daļu? Es esmu pret, saka referente. Priekšsētājs, kas par grozījumu? Pirmā daļa. Kas pret? Tātad pirmā daļa uh, nav pieņemta, otrā daļa referente ir pret, arī pret. Tagad Fernandes kungs. Merci. Um, ehm, L'objektīvs. Paldies. Iebilde ir uh, uzturēt pirmo daļu un uh, atsaukt otro daļu un būt pār pēdējo daļu. Je parle de l'amendement original. Es runāju par oriģinālo uh, grozījumu. Tā tad, nu, tāds īsts brīdis, lai noskaidrotu. Portaškundze grozījums. Tā mērķis nav aizvietot uh, 11. paragrāfu, bet pievienot. Nē, tā tas nav. Pardon, excusez-moi. Atvainojiet, atvainojiet, saka priekšstādājs, es nesapratu. Tātad Portaškungs gribētu aizvietot paragrāfu 11 ar savu 18. grozījumu. Dalītais balsojums ir prasīts. Pirmā daļa grozījumā 18. ir at. Nav pieņemta. Jā, nu bet tagad vajadzētu otro daļu. Priekšsēdētāji kungs, mums ir jābalso vēlreiz, jo saskaņā ar tūkojumu EPP nav balsojuši tā, kā viņi teica, ka viņi balsos. Bon, Inga, eskalentē... Inga vai Helga pareizi saprata? Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka mēs balsojam par to, ko Portaškungs teica, ka mēs par ordinālo tekstu balsosim, un tikai par šo pievienojumu, ka mēs esam pret pirmo daļu. Uh, to, ko Portaškungs pievienoja, bet mēs esam par otro daļu, kas ir oriģinālais teksts vispār. Respektīvi ir kļūda grozījumos. Priekšstādātājs. Nu, es saprotu, bet vai Portaškungs ir šeit? Nu, tad viņš nevis kaut ko pievieno, bet aizvieto. Nesvītrot.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 Alors, recommençons. Moi, je... Atsāksim. Es neko nesaprotu. Saka priekšsēdētājs. Mēs balsojam. Kuplinē. Tā tad dala divās daļās un uh, daļa mm, tiek balsot ne. Bet, nu, ja jūs zinat, kā jābalso, tad ir ļoti labi. Jā. Fernandes kungs. Uh, facile, si Tas ir ļoti vienkārši, ja jūs paskatāties oriģinālo tekstu Un, uh, lai saprastu reglamentu, nu es nezinu, kā to izskaidrot, bet, nu, jūs varat par to diskutēt. Tas, ko mēs gribam, ir tas, ka mēs par pirmo daļu piekrītam tam. Un otrā daļā mēs gribam svītrot, un trešā daļā par to esam par. Bet portašs grozījums vēlas svītrot, un tad mēs pretēji rīkosimies tam, ko mēs vēlamies par orģinālo tekstu. Non. Bon. Alors voilà ce que je vous propose. Es piedāvāju jums sekojošo. Nu, cik saistoši notikums? Nu, ir pārāk daudz portugālisks uh, ietekmes šajā jautājumā. Tātad, uh, iztulkosim poliski. Tātad sākumā grozi, uh, balsosim par Portašu kunga grozījumu, kas ir uh, tālāk no oriģinālā teksta nekā grozījums. Viņš vēlas svītrot visu otro daļu šajā frāzē. Jā, nu, to dalīto, to pēc tam redzēsim. Tātad pirmkārt, kas par Portaškunga grozījumu bez dalītā balsojuma? Referenti pret. Jā. Kiek... Labi. Par? Pret. Viss citi. Tātad. Otrs risinājums, ko es piedāvāju. Šajā Jum. Mēs balsoti par pirmo daļu. Nu, šajā brīdī dalītais uh, balsojums nevis par portašu grozījumu, bet par pusi no otras frāzes. Tātad par paragrāfu ir dalītais uh, balsojums. Proti par tekstu. Uh, Ja Briselē jāpaņem jauna palīga, tas ietekmēs jau tā saspringto situāciju biroja telpu jomā, uh, kas jau ir sarežģīta. Kas grib, lai šis teksts būtu mūsu rezolūcijā? Ka tas paliek rezolūcijā. Kas grib, ka šis teksts paliek rezolūcijā? Tātad šis teksts paliek rezolūcijā. Elektroniski balsosim, sākam balsot. Es saprotu, ka tautas partija gribētu svītrot šo tekstu, bet citi grib to saglabāt. Sākam balsot, beidzam balsot, svītrot. 18, 18. Bet nē, Tas ir uh, sākotnējais teksts, nevis grozījums. Tas ir sākotnējais teksts, tātad tas ir pieņemts. Tas ir pieņemts. Tātad otrs pēdējā daļa. Uzskat, ka martā iesniedzamā parlamenta trim darba vietām paredzētā uh, vidēja termiņa stratēģija jomā ir izšķiroši nozīmīga. Kas vēlas saglabāt šo tekstu? Visi, nu tas ir izšķirīgi. Uh, Kas pret? Neviens. Atturs neviens. Tātad, nu, pre, pēkšņi pašās beigās pēc visa šī jautājuma mēs saglabājam 11. paragrāfu tādu, kādu tas bija sākumā iesniegts. Nu, tātad, uzelposim. Tas bija 18. grozījums. 19. grozījums. Otrā daļa atkrīt, ja 18 ir pieņemts. 18. ir pieņemts. Jābalso par to. Referents par kas par? 19. tagad. Jā, labi. Atkal balsosim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. 19 pār 15 pret pieņemts. Tagad turpināsim 20. Ingvar Gresli. 18. nebija pieņemts, tas neatkrīt. Tātad dalītais uh, balsojums un vai Strasbūrā uh, In Ingeborg. Atsauc uz šo grozījumu, priekšstātais paldies par to, līdz ar to nebalstam par roku higiēnas jautājumu. Žēl gan, uh, Bet no 21. grozījums referente par, tautas partija par, citi arī pieņemts. 22. referente par, Holmā ir iesniegts citi arī par, vai kāds ir pret? Nē, neviens nav pret. Pieņemts. Sveicam Holmajers kundzi, Vogana kungs, kas ir ļoti aktīvs, 23. grozījums, kas, eh, to atbalsta referente, kas par tautas partiju un citas grupas, paldies, pieņemts. Mēs atgriežamies Nē, mēs atgriežamies. Portas kunga uh, jautājums ir atkarīt 24. bet neatkarīt 25. grozījumā. Portaš kungs 25. grozījums referenti neatbalsta, kas par? Paldies, divi pret, vairākums noraidīts. Nākošais 26. Fernandeša Karīga, referende par, ja tas, ja tas papildina tekstu. Fernandeša kungs. Paldies, man ir mutisks grozījums, lai aizvietotu oriģinālo tekstu. Tur teikst, teikts. Chanel step policy profesionālāku politiku. Es gribu to aizvietot e efektīvu uh, cilvēku resursu pārvaldību un profesionālu karjeras politiku. Un uh, arī, kā jau es teicu, personāla politika, profesionālāka personāla politika. Uh, Priekšsētājs, nu es domāju, ka tas neaizvieto, bet jūs papildinat kaut eh, tekstu. Referente pār. Kas pār šo grozījumu? Eh, mutiskā eh, redakcijā, kas pret, paldies, no, aturs pieņemts šādā redakcijā. Tagad turpināsim ar 27. Ir jā, atkal dalītais balsojums no vienas puses eh, izmaksu un energoefektīvu ēku politiku. Pirmā daļa referente par eh, kas par. Paldies, kas pret. Paldies, pieņemts. Un otra daļa. Eh, ievērojot atrašanās vietu. Tautas partijai ir brīvais balsojums? Nē, pret. Tātad, labi. Elektroniski. Sākam balsot. Uh, uh, ievērojot atrašanās vietu. Tautas partija ir pret. Mais les autres ont droit d'être pour. Le vote est ouvert. Pārējie, par, tad, nu, tad sākam balsot, beidzam balsot. Aha. 15 pār 17 pret. Tautas partija sakaut. 28. Inge. To atbalsta Helga. Kas par? Kas par? Lūdzu, uh, esiet entuziastiskāki. Kas pret? Uh, Nu, parādiet, ka kavējaties. Vairākums par Inga eh, uzvarējusi. 29. Vogana kunga grozījums tas ir atsaukts. 30. Vogana kungs to aizvieto kompromiss numur 4, kas par 4. kompromisu. Paldies! Pret neviens tā tad aizvieto 30. grozījumu un ietver sevī vairākus citus uh, grozījumus. Tātad 31. Pirmā frāze ir ietverta, iepriekšējā otra daļa. To ceturtais kompromiss uh, ietver sevī, un pēdējā daļa, par ko ir uh, jābalso, proti par Eiropas vēstures ēku referentu par, kas par Es nezinu, kādēļ Salvadors smaida. Kas pret? Neviens. Kas saturas? Neviens neaturas līdz ar to. Sal Salvadors ir uzvarējis balsojumu. Tagad nākošais jutas grozījums 32. referenta per, kas, kas, kas par 32. Pret. Paldies. Nu, nepārāk daudz kolēģi balsoja. Kas atturs? Man liekas, ka vairākums ir pret. Nu, dar sociāldemokrāti balsoja par. 33. manka grozējums. To aizvieto piektais kompromiss. Kas pār piekto kompromisu? Sociāldemokrāti nav pār. Kas pret? Sociāldemokrāti. Bet jūs esat mazākumā, man ļoti žēl. Pieņemts. 34. manka referente pret. Kas pār 34. Sociāldemokrāti balso kā vienmēr. Kas pret? Visi, kas nav sociāldemokrāti, līdz ar to noraidīts. 35. Holmaieras kundze to ietver sevī kompromisu numur 4. Līdz ar to mēs balsojam par uh, tekstu kopumā. Kas par? Pret? atturas pieņemts. Un uh, sveicam Helgu. Paldies kolēģiem. Un paldies, ka balsojāt ļoti efektīvi, tādā ļoti skaidrā laika grafikā. Tagad mēs varam turpināt. Sidona Elžbieta Jedržjevska. Šeit mums ir 200 grozījumi. Nē, 118 tomēr. Ir priekšlikums Sidonija vispirms balsot par kompromisa grozījumiem. Blokā. Nē, daži iebilst. Bet tas nozīmē, ka es likšu uz balsošanu visus kompromisa balsoju grozījums, nevis tajā secībā, kā tie ienācās. Uh, bet uh, par tiem balsosim vispirms. Oui, dans l'ordre alfabētique. Tātad alfabētiskā secībā, bet es sākšu ar pirmo, tātad ar A kompromisu, pēc tam ar B kompromisu, un pēc tam uh, pārējos balsojums. Visi saprata. Tātad visiem ir teksts, kompromisa grozījuma teksts, uh, valodā, kuru viņi saprot. Si Ja kādam ir vajadzīgi skaidrojumi, tad sakiet. Tātad sāksim. A kompromiss. Gorans. Uh, sorry, chair, to disturb. Prieksēdētāji kungs, es atvainojos, ka es jau sākotnē izjaucu jūsu balsošanas cerības. Šis ir kompromisa grozījums, kuru mēs jau iepriekš diskutējām ar komisijas pārstāvjiem par bēgas kunga dokumentu. Tātad. Uh, Es vēlētos lūgt referentei, varbūt mēs varētu iekļaut šeit laika termiņu skaidrību. Tātad kāds ir laika termiņu un kā tas sasaucās ar vidustermiņa pārskatu. Tātad es vēlētos jau ar Levandovska kungu izrunāto priekšlikumu iekļaut šeit. Līdz 2010. gada pirmā pusgada beigām iekļaut to. For... Tas ir priekšlikums mutiskam grozījumam uh, referentei. Referenti, protams, piekrīt. Labi. Paldies, Goran. Paldies, Sidonija. Tātad uh, es lieku uz balsošanu A kompromisu grozījumu ar šo te konkretizējumu par pirmo semestri. Kurš par? Paldies. Pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par B kompromisu. Tas ir referents sagatavots kompromiss, kurš par? Es atvainojos. Alvaro kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, eh, nepavēlti sākotnēji prasīja par elastību attiecībā uz mutiskajiem grozījumiem. Pirmkārt, es uzskatu, ka tā ir uh, valodas kļūda, vismaz angļu versijā, manuprāt, te trūkst uh, Eh, vārds which starp ability un is, bet eh, tas ir jautājums, ko noteikti var noskaidrot. Bet ko es gribētu pielikt klāt ir eh, tas, ka pēc points out that use es gribētu pievienot un izglītību, jo um, jaunieši paši par sevi nav izšķirīgais faktors, te šeit izglītība ir svarīgākais faktors. Un tāpēc es gribētu pievienot pie, pēc jaunieši un izglītība. Uh, Madame le rapporteur. Referents kundze. Ja pareizi sapratu, tad tas attiecās uz otro reizi, kur runa iet par jauniešiem B kompromisā. Es tam piekrītu, bet pirmajā reizē, kur tiek pieminēti jaunieši, es nepiekrītu tam tā ievietošanai. Tātad uzskata, ka investīcijas jauniešu lietās un izglītībā ir investīcijas nākotnē un tālākā nākotnē. Tad tam es piekrītu. We youth and education. Jā, jaunieši un izglītība. Tātad Alvaro kungs saka, ka jaunība nav nekāda vērtība. Viņš to saka, tāpēc, ka viņš ir jauns. Souhaite que vous le disiez très longtemps. Es viņam novēlu pēc iespējas ilgāk tā domāt un teikt. Labi, tad uh, ar šiem precizējumiem, kas ir ļoti būtiski un par kuriem pateicamies, kurš par kompromisu grozījumu B? Kurš pret? atturas pieņemts vienbalsīgi. Tagad pāriesim pie C kompromisa. Neviens negrib izteikties par C kompromisu, viss ir saprotams, kurš par. Paldies. Pret. Atturas. Paldies, pieņemts. D kompromiss. Referents sagatavots un Gorans grib izteikties. Yes, uh... Jā. Es vēlētos noskaidrot sekojošo, runājot par. Nē, nē, nē, tas ir vēlāk, vēlāk atvainošana, piedošana. Donc, sur le... Tātad eh, D kompromiss par. Paldies. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad pāriesim pie E kompromisa. Sidonija. Man ir e, viens būtisks komentārs, kas attiecās uz e-kompromisu un uz to, ka 27. grozējums nav iekļauts šajā e-kompromisā. Līdz ar to par 27. grozējumu mēs balsosim atsevišķi, kad mēs runājam par konkrētiem grozējumiem. Ja? Paldies par šo precizējumu, Sidonija. Tātad e, nekādas izmaiņas e-kompromisa tekstā. Tieši pretēji šis. Uh, kompromiss tātad neiekļauj 27. grozījumu, bet tas iekļauj citus par. Paldies. Tautas partijā laikam rokas nogrušas pret. Atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie F kompromisa. F kompromiss vai dieniņ, te ir ļauni nolūki. Alvaro kungs lūdzu runāt. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit eh, es gribētu eh, balsojumu par daļām pieteikt. Proti šo te daļu, kas otrajā rindkopā ir mainīts eh, more, un pēc tam, jo īpaši klimatu pārmaiņu sociālo politiku, lai to izsvītrot ārā, lai otrajā rindkopā tiktu saglabāts uh, sākotnējais teksts grozījumā. Donc vous demandez un split. Tātad jūs bals, prasāt balsojumu pa daļām, nosadalot uh, pirmo daļu, kas neņem vērā klimata pārmaiņas, un uh, otro daļu, kas ņemtu vērā šo te uh, teikumu par klimata pārmaiņām. Tā ir? Nē. Es atvainojos. Nē. Būtībā Šis te otrais grozījums, tur jau ir runa par vīdi un sociālajām politikām, kas šo visu daļu izņemt ārā, lai sākotnējais priekšlikums, tā kā tas ir tekstā, proti ar uh, resursiem un būtību, tad, lai tas tiek saglabāts, jo savādāk tur atkal sākās diskusijas par konkrētām lietām, par veselu sarakstu lietu, un uh, Es te varbūt tad pieminētu finanšu un ekonomikas krīzi klāt pie visu tā sarakstu vai citas lietas. Tāpēc. Auch, ups, aber auch das ist, auch das ist wichtig. Bien, bon. Labi. Jā, Džeims. Oui. Uh, proposer, Mr. President, que nous votons. Vai priekšsēdētāja kungs eh, varētu lūgt, ka mēs balsojam par 43. un 44. atsevišķi, jo es piekrītu Alvaro kungam. Jo tas, ko saka Eh, sākotnējais teksts, eh, tad 43. Eh, ir tieši tas, kas ir 2020. gads, tātad būtībā ir vienkāršāk atsaukt kompromisa grozījumu un balsot par 43. un 44. atsevišķi. Nē, tas nav tas, ko prasa Sidonija. Sidonija, pastāstiet, kā jūs vēlties, lai mēs balsotu. Es ierosinu sekojošo. Balsosim par kompromisa grozījumu, bet es varētu piekrist dalītam balsojumam kompromisa grozījumu gadījumā, un tomēr es nepiekrītu, ka mēs pilnībā atsakamies no balsojuma par kompromisa grozījumu, jo patiesībā šajā kompromisa grozījumā ir iekļauti citu grupu grozījumi. Sumolā. Jā, labi, tātad šajā brīdī mēs balsosim par pirmo daļu. Tātad atzinīgi vērtē. Uh komisijas izstrādāto dokumentu par uh, stratēģiju 2020 un tā tālāk līdz uh, klimata, līdz īstenām pārmaiņām par ārējo uh, darbības stratēģiju uh, un tā tālāk un tā joprojām. Un apstājamies. Apstājamies. O, pie otrās daļas. More substance Tātad šī daļa kompromisā. Kas par? Aha. Kas pret? Jā, labi. Es domāju, ka jābalso ir elektroniski. Žēl, bet tāds ir. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. 19 pār 13 pret. Tātad šī daļa ir pieņemta. Tagad otrā daļa. Grozījums saka ar lielāku ietvaru, īpaši klimata pārmaiņu, vidus un sociālo politiku jomā, kā Alvāro kungs domā. Referenti par, kas par otrā daļa, kas pret? Liberāļi un konservatori tā ir mazākuma daļa. Tā tad pieņemts uh, tieši tā. Tagad uh, nākošais, proti kompromiss G, kas par? Nē, referente grib uh, ko teikt, lūdzu. A... Paldies! Man ir komentārs par G kompromisa mutisko grozījumu. Es vēlētos iesniegt mutisko grozījumu par G kompromisu. Uh, Proti, kaut kas notika apstiprināšanas dienestā, un tie bija sociālistu kolēģu daži elementi viņu grozījumā, proti, ka tika pa pazuda vārds tradicionāls, proti tas neparādījās dokumentā. Un šajā situācijā es esmu ņēmusi vērā to, ka sociālisti iebilst pret tradicionāls, un es vēlētos aizstāt tradicionāls ar fundamentāls. Tas parādās arī šeit, šajā grozījumā. Tā ir trešā, li, trešā rindiņa. Jā, šeit ir vārds tradicionāls, un mēs to aizstājam ar fundamentāls Eiropas Savienības politikas. Un G kompromisam man ir arī piebilde, pēc eh, horizontāla rakstura es vēlētos ielie, ievietot sekojošu teikumu. Spēlē būtisku lomu Eiropas eh, ekonomiskās atvesaļošanās plānā un, un tad iet tālākā jau rakstīts. Remercie, Paldies, tagad Alvārā kungs. Paldies, es vēlētos, eh, es runāšu angliski, lai viss saprastu. Tātad mana grupa vēlētos gā kompromisā redzēt sekojošo. Jā, varbūt, ka mēs varētu pieņemt mutisko grozījumu, bet izsvītrot kopējā lauksaimniecības politika. Es zinu, ka dažiem kolēģiem tas ir ļoti jūtisks prunkts, un tomēr mēs vēlētos naudu no kopīgās lauksaimniecības politikas pārcelt uz Galileo. Ja jūs uzskatiet, ka tā ir svētā govs, kam nevar pieskarties, tad ok, bet jebkurā gadījumā tas tad ietekmēs mūsu balsojumu par visu grozījumu. Tātad, ja mēs varētu izbalsot kopīgā lauksaimniecības politika un iekļaut šo mutisko grozījumu, pretējā gadījumā mēs balsojam pret G. Sidonijas kundze. Tātad, ja mēs runājam par lauksaimniecības politiku. Tas parādās vairākos grozījumos. Mēs varam šeit e, diskutēt par to, vai e, iekļaut kopīgā lauksaimniecības politika vai vienkārši lauksaimniecības politika, bet tagad nediskutēsim. Nu tad uh, katrs uh, balso atbilstoši tā atbildībai nebūs uh, kas kopējs. Bet nu, mēs balsosim par mutisko grozījumu. Sidonijas izteikto un aizvietojot tradicionālo ar fundamentālo. Tātad kas par šo kompromisu grozījumu gā? Šādā veidā mainītu. Paldies, kas pret? Liberāļi pret. Un referente arī. Tātad, un arī goja iemeslus uh, skaidroja Alvaro kungs, kas prezentēja visus trīs eh, grupu vied viedokli kā preses pārstāvs. Tagad kompromiss H. Varants vēlas komentēt. Jā, arī šeit man ir iesniedzams mutiskais grozējums. Tā kā šeit runa iet par visuma izpētes politiku citu starpā, tad, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski uzsvērt, ka kosmosa izpētes politika nenozīmē tikai raķešu palaišanu visumā vai arī dažādu bāžu izveidošanu uz mēnesi. Visuma izpētes politika nozīmē arī ekoloģisko politiku, tāpēc es vēlētos piebilst pēc vārda tehnoloģisks arī vīdes, veicināt Eiropas tehnoloģiskās un vīdes politikas attīstību. C'est une remarque euh, effective tā ir ļoti uh, nozīmīga uh, politiska lieta, un es domāju uh, par to, ka tas tika uh, pievienots Helga piekrīt. Nē, es te kaut ko esmu sajaucis, saka priekšsēdētājs, tātad Sidonija par un Helga. Jā, nu Helga likās ļoti nobēdājusies. Tā tad, nu ļoti labi, kas par uh, kompromisu H. Uh, ko uh, uzlabojas Gorans. Paldies, kas pret? Neviens. Visi ir par vidi. Grozījums pieņemts. Jūs atturējāties? Ā, es atvainojos. Es atsul, atturējos, bet jūs vispār neļāvāt man tādu iespēju, tikai bija par pret. Efektīvi. Jā, nē, nu atvainojiet, jums taisnība. Ideja, ka la politika spēs. Jā, nu, um, kosmosa politikas uh, dienestu vidas labā, to neatbalsta zaļie. Tagad I uh, kompromiss. Kas par? Neviens negrib izteikties. Paldies. Kas pret? Kas atturs? Viens atturs. Viens. Tas ir Portuškungs. Tagad nākošais. G kompromiss. Nē, J kompromiss, es atvainojos. Tas ir sarežģīts. Ir prasīts uh, atsevišķais balsojums divās daļās. Pirmā daļa. Nē, nē, nē, es kļūdījos, es atvainojos, saka priekšsēdētājs Sidoni. Informed. Man ir ienākusi informācija burtiski pirms pusstundas, ka Godmaņa kungs vēlētos atsaukt 66. grozījumu, ko viņš ir iesniedzis. Un tas ir tāpēc, ka šobrīd no viņa grozījuma ir izņemta frāze un iekļauta uh, J kompromisā. Tā tad runa iet par to, ka 4,5 miljārdi no Eiropas sociālā fonda un rekonstrukcijas fonda no 6. un 7. gadiem netika izmantota dalību valstīs un pieprasa, lai eh, komisija uzraudzītu darību valsts. Tātad tas ir otrais grozījuma sāpdaļa, līdz ar to mēs ne, ne, nebalsosim par otro daļu, jo tā vienkārši atkrīt, tā ir atsaukta patiesībā, nevis atkrīt. Respektīvi, nu vairs nav tā dalītā balsojuma. Otrā daļa atkrīt, jo tas, bija, tas ir grozījums, kuru ir atsaucis grozījuma iesniedzējs. Jā, labi, tad balsojam vienu reizi par šo kompromisu J. Tajā ir tikai pirmā daļa, Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tātad izlēmts. Euh, Turpinam ar kompromisu, kā neviens nevēlas izteikties, kas par? Paldies, pret. Atturas pieņemts. Kompromiss L. Neviens neuzstāsies, kas par? Paldies, pret. Helga ir pret, un Portaškungs arī, kas atturs. Pieņemts. Kompromis M. Neviens nevēlas uzstāties, kas par? Paldies, pret. Portaškungs atturas, neviens neaturas, pieņemts. Kompromis N. Kas par? Paldies, pret. Neviens atturas. Pieņemts. Kompromiss U. Neviens neuzstāsies. Kas par? Paldies, pret. Neviens atturas. Pieņemts. Kompromiss P. Kas par? Paldies, pret Divi ir pret, kas atturas. Viens atturas. Pieņemts. Vairs nav kompromisu. Līdz, eh, paldies, līdz ar to tagad varēsim uh, par citiem grozījumiem varēsim balsot, kas nav ietverti kompromisos. Tātad pirmais grozījums - Juta Hauga. Tas ir pirmā uh, paragrāfa papildinājums, kas par pret pieņemts. Otrais, trešais atkrīt. Jo bija kompromiss. Četri Balcāni Goran, referenti pret. Par. Elektroniski balsojam. Sākam balsot. Ceturtais grozījums. Beidzam balsot. 19 contre, il est rejeté. Noraidīts. 11 pret 19. Piektais uh, Vērtmans kundze, uh, kas par? Atkal balsojam elektroniski. Piektais elektronisks balsojums, sākam balsot. Visi balsoja, beidzam balsot. Rezultāts Il est rejeté. Rezultāts noraidīts 16.13. Tā kā tas ir noraidīts, tad uh, Balcāni un uh, Ferm uh, grozījums jābalso. Kas par? Referenti par. Kas pret? Vairākums par pieņemts. Mutisks grozījums, ko iesniedz referente par septīto. Uh, internal assessment jāaizvieto ar own assessment. Kas pār šo referents priekšlikumu? Paldies! Kas pret? Paldies! Atturs pieņemts. Septītās Juka Hauga. Referenti par, kas par? Paldies! Pret! Atturs pieņemts. Astotais. Bicoto kungs? Nē, Bicoto kundze, saka priekšstādājs. Nesaka Bicoto? Nē, Bicoto. Referenta pret. Kas par? Barbara par. Kas pret? Bet tagad viņi ir pret. Tātad, kas atturas? Noraidīts. Devītais grozījums. Ir par to jābalso Balcānī un Garants Ferms. Referenti pret. Kas par? Kreisie un arī vēl vairāk. Tā tad elektroniski balsosim. Alvāro kungs uh, negrib, ka viņu pieskaita kreisajiem, varbūt, ka viņam taisnība. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 15 pret 14 par. Noraidīts. Desmitais grozījums. Tautas partija Lilīt iesniegus uh, referentu par, kas par, kas pret. Tas pats vairākums, es domāju. 11. Anna Jensen iesniegusi. Kas sakrīt ar desmito referentu par, kas par? Plašs vairākums, kas pret, mazākums pieņemts. 12., 13., 14., 15., 16. atkrīt. 17. Septiņpadsmitais. Referenta pret. Kas par? Kas pret? Vairākums pret. Noraidīts. 18. 19. Par tiem jābalso atšķir, atš, atsevišķi. Tātad 18. pēc autoreferenta pret, kas par? Kas pret? Vairākums pret. 19. Tautas partija referenti par. Paldies, kas pret? Helga pret, kas atturs? Pieņemts. 20. Itāļu grozījums atbalsta referenti. Kas par? Paldies. Pret. Sociāldemokrāti un Helga. Nu labi. Pieņemts. Ar C atkrīt 21, 31 un 59, ar D 22, 23, 24, 25, 26 atkrīt, līdz ar to 27. Bet tas ir kompromisā E. Nē, par to jābalso. Nu, labi. Jā, labi. 27. iesniegus Holmējere. Kāda ir referents nostāja tā? Jā, atbalsta to, kas par 27. Paldies, kas pret? Vairākums par. Paldies, atturas. Pieņemts. 28. Hercogs kundze. Tas ir ietverts. 29. Vertmans kundze referenti par. Kas par? Paldies, kas pret? Atturs pieņemts. 30. Picato kundze nav ietverts. Kas par? Referenti par. Kas par tā tad? Kas pret? Pieņemts. 31. Tautas partijas. To, tas ir ietverts, tas jau ir ietverts. 33. Jauns itāļu grozījums, numur 33, referenti par, kas par? Paldies, kas pret? Neviens neuzdrošinās būt pret, kas atturas. Lai dzīvo Itālija. Pieņemts. 32. atkrīt. 34. Daudz nacionāls un daudz grupu grozījums. Referenti par. Kas par? Paldies, kas pret? Sociāldemokrāti, bet viņi ir izolēti, līdz ar to pieņemts. 35. 5, 36, 37 atkrīt, 38 arī, 39 tagad. Referente par, kas par? 39, kas par? Paldies, kas pret? Autors pieņemts. 40. Referente par, kas par? At pret atturas pieņemts. 41. jūti iesniegusi. Sagriezts trīs mazās daļiņās, kas ir atšķirīgas. Tātad pirmā daļa points out uh, maina ar in this context. Referente ir pret, kas par? Jābalso elektroniski. Tātad pirmā daļa par 41. Sākam uh, elektroniski balsot. Beidzam balsot. 15, 15. Tas ir uh, noraidīts kā citi grozījumi šādā situācijā. Pēc tam otra daļa referenti par vairākums pret atturas jālaba. Trešā daļa referenti pret. Kas par? Atkal uh, jābalso elektroniski, redzēsim, vai tas pats rezultāts būs, sākam balsot. 2-1. Beidzam balsot. Piecpadsmit eh, pār 14 pret, tātad trešā daļa ir pieņemta. Es ceru, ka nu, noslēdzošais teksts ir koherents. Tagad 42. Holmajers kundze un Vēberkungs. Tātad Bavārijas grozījums, kas par. Paldies, pret atturas pieņemts. Helga atturējās. 43, 44 atkrīt, 45. Atkal trīs daļas. Pirmā daļa considers this exercise un līdz monitoring uh, referenta pret, kas par? Jābalso elektroniski. Sākam balsot par pirmo daļu. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. 15, 15 atkal, nu lieliski tā tad noraidīts. Otrā daļa šoreiz atkal referenti par, kas par, visi par, kas, at, kas pret, atturas. Trešā daļa atkal elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 15, 15. Šoreiz tas ir noraidīts. Nu, tikko kāds balsojas. Tā, tad mēs nu skatāmies tālāk. 45. pirmā daļa tā tad bija noraidīta. Līdz ar to 46. par to jābalso, bet Zoto kundze referenta pret. Kas par? Kas pret? Viss pret. Tātad bez Zoto kundzes grozījums at, at, noraidīts. Jūtas grozījums nākošais, numur 47. Tas atkrīt, jo trešā daļa 45. tika noraidīta. Man ļoti žēl jūta. Tagad 48. grozījums. Gorans un Balcānī kundze referenta par, kas par visi par, pret atturas pieņemts. Tad 49, 50, 51 atkrīt bet 52. paliek. Tātad 52. referente par, kas par? Plašs vairākums pret atturs pieņemts. 53, 54, 55, bet 56. paliek. Tātad 56. referente pret, kas par 56. Paldies, kas pret? Vairākums pret a, a, noraidīts. 56. referenti par, ne 57. atvainojos, pieņemts. 58. kas uh, sakrīt ar uh, 55. kas par, pret atturas pieņemts. 59. ir uh, ietverts, par to nav jābalso. 60. 61. nav jābalso, 62. Anna Jensen, par to jābalso. Referente pret. Kas par? Paldies, kas pret? Jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Anna Jensen 12, 12. Noraidīts. 63. ir ietverts. 64. Anna Jensen. Šoreiz referente par. Kas par? Visi pret atturas pieņemts. 65. godu manas iesniedz uh, referente pret. Kas par? Viņa grupa. Kas pret? Vispārējie. Noraidīts. 66. atsaukts, man saka. 67. un 68. ir ietverti. Tagad 69. Bidzoto kundze. Gorans grib teikt ko. Um. Jā, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz 68. grozījumu. Nesmu pārliecināts, vai tas ir iekļauts kompromisos. Domāju, ka par to ir jābalso kā par atsevišķu grozījumu. Ko domā referente? Uh, moment... Uzskatu, ka jautājums par to, ka grozījums nav iekļauts kompromisā, ir novēlots. Uh, Tas bija brīdī, kad mēs eh, vienojāmies par kompromisiem. Pēc manām domām, kā referencē, mēs nobalsojām par to, tas bija iekļauts kompromisos, bet jūs priekšsēžkungs, protams, nolēmiet ir vai nav. Domājam, ka tas ir ietverts. 69. Bizoto. Referente par? Kas par? Paldies, pret. Sociāldemokrāti bet viņi ir mazākumā. Tātad pieņemts. Laslo Surjans, 70. referenta par, kas par? Paldies, pret, atturs pieņemts. 71. ir ietverts jau. 72. par to jābalso. Referente pret. Kas par? Tautas partija, kas pret. Tātad tautas partija ir dalītā viedoklī, tātad noraidīts. 73. Eh, ir ietverts, 74. par to ir jābalso. Šuriens referente par, kas par, paldies, pret atturas pieņemts. 75. Magīnes kundze ir mutisks grozījums aizvieto 2A ar 2 rubriku. Jā, nu, divi neeksistē. Kas par šo grozījumu, Maginas? Skaists vārds. Apertīvas stundā, kas pret? Nē, tad ir jābalso elektroniski. Maginas grozījums. Par, uh, sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Beidzam balsot. 16 par Magines. 12 pret Magines pieņemts. 76, 77 ir ietverti. 78 eider pret. Kas par? Viņa grupa, kas pār, pret, citas grupas tā tad noraidīts. 7 79. atkal itāļu grozījums referenta par kas par. Paldies, kas pret atturas pieņemts. 80. Referenta pret, kas par elektroniski balsojam. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot par 80. 15 pār 14 pret pieņemts. 80. kas ir savietojums, referenta pret, kas 81. atvainojas noraidīts. 82 referente par, kas par, paldies, pret, atturas, pieņemts. 83, 84, 85 atkrīt bet 86. par to ir jābalso. Referenta pret, kas par? Un nav daudzi, kas pret, visi, citi norādīts. 87. tie paši autori, referenta pret, kas par? Nu neviens pret, visi norādīts. 88. izskatīts, 89. atkal itāļu grozījums. Viņi ir ļoti aktīvi. Kas par? Pret atturas. Atkal Itālija uzvarējusi. Pieņemts. 90. Alvāro kungs. Ļoti nozīmīga personība šajā komitejā. Arī Holmajers kundze, kas ir ļoti nozīmīga. Referenti, protams, par kas par? Kas pret atturas. Pieņemts. Sveicam. 91. Balcānī ferma, referenta par kas par, pret, atturas pieņemts. 92. tie paši autori. Alvāro kungs grib uzdot jautājumus. Vēlētos uzdot jautājumu grozījumu autoriem. Kur ir zemesvītras piezīme, proti, kur ir atsauce uz Erasmus Mundus programmu? grozījuma tekstā. Tātad, ja jūs vēlaties iekļaut zemesvietas piezīmi, tad tekstā ir jābūt atsaucei uz to. Madame le rapporteur. Referents kundze, lūdzu. Original. Manā teksta redakcijā ir iekļauts Erasmus Mundus tieši tā, kā jūs teicāt, un tas ir Balcānī un Ferma kunga iesniegtajā grozījumā tas pazūd šī atsauce, bet sākotnējā grozījumā tas ir, bet dokumentā tas pietiekami skaidri neparādās. Normālā situācijā, oriģinālajā tekstā, sākotnējā tekstā tas parādās kursīvā, treknā šriftā kursīvā, bet, protams, ka tam ir jābūt. Alvāro, jā, 38. punktā teksta versijā, ko es saņēmu vakar, nav minēts Erasmus Mundus bet eh, referents atsaucās uz sākotnējo, saka Jerģevskas kundze. Līdz ar to, ja tas eh, nav izsvītros, tad mēs balsojam par sākotnējo tekstu redakciju. Oui, autrement dit. Autre... No nu, citiem vārdiem sakot, ja labi saprotu, mūsu referente piedāvā atjaunot tekstā atsaucu uz Erasmus Mundus. Ja vien grozījuma autori neuzsver, ka tā nav tehniska kļūda, vienkārši viņi vēlas svītrot Erasmus mundus. Man arī tas nav kļuvis skaidrs. Bet tā zemesvītras piezīme, ko esmu ievietojusi, vienkārši paskaidro, ka kategorijā 1A ir atsauce un ir paredzēts Erasmus mundus, līdz ar to citām aktivitātēm tas nav domāts. Līdz ar to, protams, ka loģiski būtu saglabāt Erasmus mundus un pēc tam zemesvītras piezīmē tiek paskaidrots, kā tas atsauc, sasaucās ar patreizējo kategoriju. Tātad Gorans apstiprina ar rokas kustību, ka Erasmus mundus bija pazudis kļūdas pēc grozījumā Visi ir par Erasmus mundus. Un mēs uh, pievienojam vēl uh, atsauci, lai paskaidrotu, kas tas tāds ir. Neviens cits vairs nevērs uzstāties. Paldies! Tātad. Vēl viens mutiskais grozījums - Sidonija. Jā, ir mutiskais grozījums, kuru vēlētos šobrīd jums prezentēt. Trīs vārdi iekļaujot paraolimpiskās spēles. Es to vienkārši aizmirsu. For... Tā tad olimpiāda, paraolimpiāda. Jā, nē, tā ir īpaša olimp olimpiāda, kas ir garīga atpalikušiem cilvēkiem. Ļoti labi. Visi saprata. Tātad Erasmus Mondus un ar paskaidrojumu un arī uh, uh, pievienojot šo otru daļu. Kas par? Pret? Atturs pieņemts. 93. Portaškons, referenta pret. Kas par? Pret. Sociāldemokrāti pret, noraidīts. 94, 95, 96 ir ietverti, 97. iesniedz savu franka, pārsteidzoši gan, bet referenti par, kas par Paldies pret atturas. Mūsu kolēģi varbūt apmierināti. Tagad 98. referenta pret, kas par? Helga par, kas pret? Jā, daudz citu grūtu. Norādīts 99, 100, 101, 102, uh, tie jau ir nobalsotas, 103. Referenta par, kas par? Paldies, kas pret? Atturas pieņemts. 104, 105, 106 ietverti. Turpinam 107 Portas kungs iesniedzis referente pret, kas par? Paldies, pret, paldies, atturas noraidīts. 108 atkal Salafrānka iesniedzis Nu, visdrīzāk par ārpolitikas problēmām. Kas par? Referenta arī ir par. Kas pret? Atturas pieņemts. 109. Gualtieri un citi. Referenti pret. Kas par? Balsosim elektroniski. Gualtieri. Ah, but... ah c'est amusant. Le vote est... Jā. Balsojums. Uh, ir nekontrolējams. Ja mēs varētu. Sit, ja pat raison de faire. Nu, vai es esmu kļūdījies? Jā, protams, visi saka, ka tas vienmēr ir, kā lai saka, priekšsēdētāja dēļ. Tāda ir šī noskaņa. No, no, ça marche pas, ça. Nē, nu vienkārši nedarbojas kaut kas. Vai tehniķi varētu um, atkal atgriezt nulles pozīcijā balsošanas mašīnu? Vai mēs varam atkārtot balsojumu? Tā. Tātad Goltieri. Nore. Nu, Sākam balsot, beidzam balsot. Un še, šoreiz zināsim, kas kā balso. 18 par 11 pret Goltieri pieņemts. 110 Salafranka referenta pret, kas par pret norādīts. 111. Brantner referenta pret, kas par pret atturs norādīts. 112. Haglunde par pret atturas pieņemts. 113. Haglund un priekšstādātais Alvāro referente pret, kas par? Aha, saka priekšsēdētājs. Nu labi, elektroniski balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par 13 pret pieņemts. 114 juta aizvieto 140 miljonus ar 135 miljoniem. Tas ir mutiskais grozījums. Sidonija vēlas aizvietot šos skaidrs. Nu, Sidonija 5 miljonus paturēs sev. Kas par šo grozījumu šādā veidā mainīt? Paldies, kas pret? Jūta akceptēja, līdz ar to pieņemts. 115. Referenti piekrīt, kas par? Paldies. Pret sociāldemokrātu, bet nu pieņemts. 116. Referentes grozījums, personīgs. Referenti par, kas par? Paldies, kas pret? Atturs pieņemts 117 referenti par, kas par? Paldies, kas pret? Pieņemts. 118. tas pats autors referente par, visi par, uh, kas pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums. Referente 16. ievilcē. Nu, tā, tas ir tehnisks. Visi ir par tehnisku grozījumu, kas par? Jā, pret atturs, jā, labi. Mutiskais grozījums septītajā iesaucē uh, tiek uh, ievietots vēl uh, atbilstoši attīstības komitejas atzinumam. Referenti par, visi par, atturas neviens pieņemts. Tātad mums ir jābalso par šādi grozīto ziņojumi. Kas par? Paldies, kas pret? Kas pret? Neviens nav pret. Kas atturas? Viens, divi, trīs atturas, četri atturas. Četri atturas, tātad ziņojums ir pieņemts. Sveicu Sidoniju. Paldies visiem kolēģiem. Un atjā, atkal atvainojos par problēmām ar tulkojumiem. Elastīgums ir dažkārt nepieciešams. Tātad, tagad pievērsīsimies pēdējo balsojumu. Balsojums par jutas ziņojumu. Tātad uh, Eiropas satelītu radio navigācijas programmu vadības struktūru. Nu, praktiski tas ir Galileo. Ļoti labi. Visiem ir balsojuma saraksts, pat tautas partijai. Uh, Vai mēs varam balsot par visu kopā? Vai kāds? Jā, jā, nu labi. Neviens nav pret to, ka mēs balsojam blokā. Tā tad pirmais balsojums par uh, normatīvā uh, likumdošanas teksta projektu, kas par, pret, atturas, vienbalsīgi. Tagad nākošais par likumdošanas tekstu pašu četri grozījumi, ko iesniedz jūtak blokā, kas par. Paldies, pret. Neviens nav pret, kas atturs, neviens triumfs, burtiski triumfs. Sveicam jūtu. Ļoti labi. Tagad, tagad balsojumi ir pabeigti, jo mēs runājām 14. un 15. par jautājumu. Es lūdzu referents apstiprināt to, ko es saku ka nav uh, līdzekļu pārvietošanas pieprasījuma no komisijas puses. Tā tad nu nav par ko balsot. Līdz ar to mēs varam turpināt ar diskusijām par Schengens informācijas sistēmas migrāciju uz otrās paaudzes Schengens informācijas sistēmu referents Alvāro kungs. Tas atbilst septītajam un astotajam punktam, jo šeit ir divi juridiskie instrumenti un atsauc ir uz uh, padoms lēmumu. Aleksandri, jūs vēlaties to prezentēt? Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka to ļoti īsi var izstāstīt tieši tāpēc, ka 7. un 8. punkts, uh, tur ir tas pats teksts. Uh, Dokuments par Schengens informācijas sistēmu tiek skatīts iekšlietu komitejā šobrīd, un mēs, uh, arī Holmajers kundze, bet kopā arī ar Karlos Koeljo un citiem ēnu referentiem. Zolš, zolkot nevar. Tik īsi, nu, tik īsi diez vai, nu, lai nu kā. Tā ir cenzūra, labi. Pavisam īsi. Mums te nav nekas daudz sakāms. Iekšlietu komitejā tas tiek skatīts, ko Eljo ir referents. Mēs ar viņu, um, mums ar viņu ir uh, seši grozījumi. Un galvenokārt mēs iesakām, lai 2011. gada budžetā summas Eiropas uh, Eh, tātad Schengens informācijas sistēmai divi tiek ielikts rezervē, un pēc tam tiek uh, atbrīvots tikai tad, kad komisija mums paskaidros, kā tā gatavojas tālāk strādāt. Kopš 2002. gada mēs esam gan arī 70 miljonus eiro tur ielikuši, un šobrīd notiek testēšana, vai, uh, lai noteikti, vai šīs tehnoloģijas darbojas vai nē. Grozījumos uh, Galvenokārt mēs tātad sakām, lai šī summa tiek ielikta rezervē, un mēs prasām lielāku caurskatāmību no komisijas, kas attiecas uz progresu un kas attiecas arī uz šķēršļiem un uz finanšu līdzekļiem. Pirmās sarunas ar komisiju, kam, kas man bija iespējams, parāda, ka komunikācija ir būtiski uzlabojusies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Vienlaikus grozījumos tiek piedāvāts arī uh, lētāku uh, alternatīvu paredzēt Schengens informācijas sistēmai divi gadījumam, ja uh, šī sistēma nedarbojas, jo šobrīd vēl tas nedarbojas, jo šeit tiek pieprasīta paša dalība arī, un uh, mēs negribam uh, izraisīt papildus izmaksas šīs sistēma pārējais rezultātā. Tas atspoguļojas tagad grozījumos, kā Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. mārts, un, ja nemaldos, tad 16. un 17. martā par to balsosim šeit komitejā. Tas ir svarīgi, jo 7. un 8. aprīlē iekšlietu komitejā par šo tēmu ir jābalso. Tagad uh, gribu tātad teikt, ka uh, grozījumi ir lielā mērā saskaņot ar referentu uh, Koeljo. Je vous remercie. Chacun paldies! Visi saprot, ka tas ir ļoti jūtīgs jautājums, no viens puses ļoti nozīmīgs par kontrols jautājumiem, par visiem jautājumiem drošības kontekstā, iebraucot Eiropas Savienībā un vienlaikus arī aizstāvot visas brīvības. Holmājers kundze vēlas izteikties, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, es skatu šo tematu ļoti kritiski, jo es nevaru um, nedomāt par to, ka līdzšinējā rīcība Schengens informācijas sistēmas kontekstā ir bijusi tāda, kas mūs ir blamējusi. Ir daudz naudas izdots, daudzus gadus tie ir strādāts, un uh, galu galā ir jāuzdod arī visādi jautājumi, kāpēc kaut kur kaut kāda nauda ir izdot, un tāpēc eh, budžeta kontrolas komiteja skatīs šo jautājumu. Mums steidzam ir vajadzīga šī sistēma, bet no otras puses komisijas rīcība um, nebija tāda, ka tā būtu rīkojusies mm, caurskatām un būtu ziņojis par lietām, un tam ir jāmainās, un ļoti drīz jāmainās, jo precējā gadījumā uh, um, ir um, nolēmts pārtraukt jau aprīlī šo projektu, un man padomu nevēlas turpināt šo projektu vismaz šajos apstākļos, tātad tur ir liels spiediens. Janvārī um, tika veikt šis pirmais tests, pār, pirmā pārbaude, un uh, komisija šķiet saka tagad, ka uh, to nevar uh, uzskatīt par izgāzušos. Ir skaidri jāsaka, ka daļa no iesaistītajām valstīm e, ir pilnīgi citās domās, jo janvāra tests e, tiešām, vērtējot pēc dažādiem kritērijiem, ir izgāzies. E, te, tas, ka mēs to skaisti apzīmējam, neko nelīdzēs. Mēs vēl skatīsim pēc šī te otrā testa. Um, un uh, tad redzēsim, vai tur kaut kas labāk darbosies. Un man tiešām žēl, ka pēc uh, mūsu valsts datu ievadīšanas uh, parādījās, ka šī sistēma nedarbojas un tā pilnībā sabruka. Tas nozīmē, priekšsādātāja kungs, ka mēs droši vien kā budžeta komiteja būsim spiesti šo jautājumu vēlreiz skatīt, un es nedomāju, ka tas ir ļoti progresīvi uh, Eh, eh, ja mēs, eiropieši, pēc astoņiem gadiem eh, mēģināšanas nespējam šo sistēmu piedabūt pie darbošanās, un tas noteikti grauj arī mūsu respektu mūsu partneru acīs. Paldies! Oui, euh, merci beaucoup. Jā, paldies. Es gribētu papildināt jūsu vērtījumu, vēstījumu un uh, teikt sekojošo. Es uh, Schengens ministru uh, tikšanās reizē biju pirms, uh, tad, kad Schengens sistēma uh, tika iekļauta uh, kopienas kompetencē. Mēs bijām 7-8 valsts no 12 Eiropas Savienības dalību valstīm toreiz. Uh, Un šajā brīdī mēs pieņemām lēmumu veidot pirmo uh, uh, informācijas sistēmas uh, variantu Schengenē. Un jau tajā laikā tas nefunkcionēja. Un tajā laikā mēs ļoti kritikējām to sistēmu, ko mēs uh, izveidējām. Komisija toreiz nebija kompetenta par šo jautājumu, bija izpildu sekretariāts. Tā bija absolūti katastrofāla sistēma. Un tā patiesi ir sistēma, kas ir neapmierinoša, jo mēs redzam, ka saskaramies ar tehnisku problēmu. Nē, nu, protams, ka tā ir nedaudz sarežģīta, bet, nu, tagad mums ir desmit gadu pieredzes, un aizvien vēl mēs neesam atraduši apmierinošu risinājumu. Pat ne kopienas ietvaros. Un neskatoties uz to, ka tas ir fundamentāls instruments, lai aizsargātu mūsu ārējās robežas. Un mēs zinat, zinām, ka modelis uh, Eiropas politikai nosaka, ka mums ir jāzina un jāmāk kombinēt, os, savietot pilsoņu aizsardzību no terorismu, mafijas un tā tālāk, un arī individuālās brīvības jautājums ir uh, jāsavieno ar šo jautājumu. Un ja mums nav instrumenta, kas to padara iespējam, tad tas ir uh, ārkārtīgi neapmierinoši savienībai. Uh, Neviens cits nevēlas uzstāties. Aleksandri, jūs vēlaties komentēt? Nē, nav citu komentāru. Tātad paldies. Kā referents jau norādīja, respektīvi atzinam sagatavotājs par šiem diviem tekstiem, kas ir reglamenta projekts un lēmuma projekts. Balsojums būs budžeta komitejā 16. un 17. martā atbildīgajā komitejā 7.8. aprīlī un aprīļa sesijā būs balsojums plenārsēdē. Tātad paldies par šiem jautājumiem. Citi darba kārtības punkti, proti turpināt par Godmaņa kunga atzinumu, bet Godmaņa kungs nav klāt, viņš atvainojās un ievērojot, cik personīgi viņš ir darbojies ar šo jautājumu, un es domāju, ka viņš negribētu diskutē, lai mēs diskutētu šo jautājumu bez viņa. Tātad, dārgie kolēģi, dārgie kolēģi, kas ir palikuši līdz beigām, kreisie ir pilnīgi aizgājuši un pazuduši no šīs sēdes. Ā, nē, Gorans ir. Nē, Goran, es atsaucu visu, ko teicu. Es taču jokoju, es taču jokoju. Dargie kolēģi, paldies! Mēs esam izsmēluši mūsu darba kārtību. Es piedāvāju uh, koordinatoriem palikt telpā, lai mēs varētu tūlīt pat uzreiz turpināt un izmantot to, ka ir tulki. Es tulkiem ļoti pateicos par uh, koordinatoru sēdi. Paldies! Jums.